struktūrāls dialogs. Tie ir rezultāti no apvārsnis 2020 eh, starpvērtējumu, kurš ir ļoti svarīgs un ļoti informējošs. Komisijas darba programma 2017 ir ļoti svarīgs jautājums arī mums. Un mēs jau skatāmies arī uz nākamo gadu. Tāpat ir apvārsnis 2020 vērtējums. Es gribētu atgādināt, ka Eiropas parlaments ir pieņēmis apvārsnis 2020 rezolūciju Un eh, mēs eh, tagad eh, vērtēsim, kā programma darbojas reģionos. Un vērtējums ir ļoti visaptverošs, ne tikai par apārsnis 2020 ieviešanu, bet arī par nākotni. Mums ir skaidras Eh, skaidras idejas, ko darīt tālāk, un eh, ir arī eh, skatīts tālākais periods pēc 2020. gada. Komisāra kungs, varbūt jūs varētu paskaidrot, ko komisija tālāk darīs pēc 20. gada. Un nu, arī kas notiks no 18. līdz 20. gadam. Uh, un eh, FP9 priekšlikumu, eh, kas tiek gaidīts arī 18. gadā. Tātad, ko jūs iesakāt līdz 2019. gadam? Mēs varam jau domāt par tādu perspektīvu. Un arī devīto pamatu programmu un apvārsnis 2027. Eh, Komisārkungs, lūdzu. Priekšsēdētāja kungs, eh, delegāti kungi, man ir prieks šeit būt, un eh, nu, es uzrunāšu jūs kā savu komiteju, un man ir patīkam būt šeit un runāt ar jums par tālāk notiekošo un e, par e, to, kas notiek pašreiz. E, pagājušā nedēļā mēs arī rīkojam ļoti konstruktīvu dialogu, un es priecājos būt Strasbūrā. Un mēs runājām arī par ziņojumu par prīma. Es gribētu pateikties jums visiem par padarīto. Un jūs eh, nu, kopā ar mums eh, palīdzat kopā strādāt pie šiem mēķiem, un es varu būt lepns par to, ka eh, ir šis darbs pie prima beidzies veiksmīgi. Un es gribētu pateikties visiem darbā pie prima un pateikties par darbu pie prīmu un par rezultātiem. Šodien mēs eh, skatīsim trīs jautājumus. Pirmais ir apvārsnis 2020 vidējā termiņa vērtējums. Tālāk runāšu par darba programmu 18, 19, 20 gadam un eh, tālāko inovāciju programmu, ko priekšsēdētāja kungs nosauca par apvārsnis 2027. Redzēsim, kāds būs, eh, tas ir pagaidām darba nosaukums, redzēsim, kāds būs oficiālais eh, nosaukums šai programmai. Un ehm, tā tad arī ehm, ir eh, vērtējums par 2020. gada ehm, apārsnes 2020 programma ir vērtējums, kas tika pieņemts pagājušā nedēļā, un mēs saprotam, ka eh, ir eh, šajā vērtējumā ļoti līdzīgs priekšstats tam, ko mēs domājam par nākotni. Un es domāju, ka arī tālākajai nākotne, nākotnes inovāciju programmai ir ļoti svarīgs šis vērtējums. Tagad eh, sāksim ar vidējā termiņa vērtējumu apvārsnis 2020. Pamatā bija apmēram 3500 atbilžu no 69 eh, valstīm, eh, kas ir Um, labs rezultāts un vairāk nekā 300 nostājas dokumentu. Uh, sākumā es domāju, ka šis skaitlis varbūt ir pārāk liels un man tas likās nepareiz. Neticēju, ka var tik daudz būt, bet uh, šī programma šodien ir labi zināma uh, visā Eiropā un ne tikai. Bet man ir eh, pieci eh, komentāri eh, lasot šo vērtējumu un konsultācijas, ko es gribētu jums pateikt. Pirmkārt, apvārsnes 2020 ir labs, labi izpildīts un ļoti svarīgs eh, visām interešu grupām. Tātad apvārsnis 2020 eh, tiek eh, vērtēts, kā ir izpildīti mērķi, gan ņemot vērā jaunās prioritātes, gan arī ilgspējīgās attīstības mērķus. Svarīgi ir tas, ka mēs esam noteikuši uzdevumu sasniegšos mērķus, un tas ir arī minēts vērtējumā. Mēs eh, varam būt eh, elastīgi, eh, to parādīja gan ebolas krīze, gan zika krīze, gan arī citas, kur mēs pierādījām, ka varam parādīt elastīgu nostāju. Šodien mēs esam saņēmuši vairāk nekā 145 tūkstošus priekšlikumu, un e, reizēm kā politiķis es domāju, e, cik gan lielajam ir jābūt mehānismam, lai visu šos priekšlikumus izskatītu, e, cik lielam ir jābūt aparātam. Ja finansētu visu šos priekšlikumus, tad būtu vajadzīgi 255 miljārdi eiro eiro, nu jau ideālā pasaulē, kur pietiktu eh, naudas eh, visiem šiem projektiem. Nu, par nelaimi mēs nevaram finansēt pat labākos. Eh, mēs varam finansēt varbūt ceturto daļu no labākajiem. Tas ir ļoti bēdīgs fakts un jāņem vērā domājot par nākotni. Otrs komentārs ir par eh, sadarbību. Nu, man eh, bieži jautā, kā mums eh, veicas ar sadarbību, un bieži kritiķi atzīmē, ka nu, tagad mēs sadarbojamies varbūt netik labi kā agrāk, bet uh, skaitļi līdzīgi kā FP7. Joprojām 75% Eh, finansējumi ir no instrumentiem, kas atbalsta kopīgus pētījumus. Eh, pārējā eh, finansējuma daļa ir jārsī, tātad dāvinājumi individuāliem pētniekiem un arī instruments, kas ir domāts maziem un vidējiem uzņēmumiem. Es jums pastāstīšu, kāpēc es tik augsti to vērtēju. Tad eh, viena no piecām publikācijām ir eh, no akadēmiskā un privātā eh, sektora sadarbības. Mums ir vajadzīga aktīvāka sadarbība starp nozari un akadēmiskajām aprindām, un mums ir šī sadarbība jāvada. Nu, jūs redzat, ka īrijas gadījumā tie, kas veicina sadarbību starp akadēmisko un privāto sektoru un nozari, arī ļoti spēcīgi ietekmē šo procesu. Un es domāju, ka arī pārsteidzoši ir tas, ka mums ir pētnieku un eh, inovāciju eh, nozaras pārstāvi no 30 mm, valstīm. Un, ja mēs domājam par lielām valstīm, kur ir eh, tik daudz cilvēku, tad nu, ir skaidrs, ka atvērtība pasaulē ir ļoti svarīga. Uh, apvārsnis 2020 eh, arī pievērš uzmanību izmaksu efektivitātei. Es domāju, ka ir skaidrs, eh, ka apvārsnis 2020 tiek uzskatīts par vienu no vienkāršākajām un mazāk birokrātiskajām programmām Eiropā. Um, kad mēs vērtējām vienkāršošanu, jau vienkāršošanas procesu otro daļu, tad apvārsnis 2020 izrādījās vienkāršāks nekā daudzas valstu programmas. Un um, arī parlamentā mēs jau lēmām diskusijā, ka ir jābūt vienkāršiem noteikumiem, uh, ka ir eh, netiešās izmaksas jāfinansē pēc vienotas likmes 25%. Tas viss bija eh, svarīgi panākumiem. Es domāju, ka eh, ceturtais, ko es jums gribēju teikt šodien, ir tas, ka apvārsnis 2020 joprojām ir tikai piliens okeānā. Ja mēs uh, skatām šo apvārsni 2020, uh, uh, te ir tad, tad, nu, dalība valstis ir apmēram 8% no visa, kas ir investēts Eiropā. Un arī 8% no Eiropas budžeta. Nu, tie ir divi dažādi rādītāji, bet nejauši tie ir vienādi kad es eh, tikos ar eh, NHS prezidentu ASV un jautāju viņam, eh, kāds ir viņu gada budžets, viņi atbildēja, ka viņiem ir 30 miljardu gada budžets. Es domāju, ka es kaut ko neesmu sapratis, jo nu, es neticēju, ka var būt tik liels finansējums. ASV Eh, federālais eh, finansējums ir vairāk nekā 50%, bet mums ir tikai 8% no Eiropas Savienības finansējuma. Un eh, tas parāda, ka mūsu finansējums ir ļoti ierobežots. Skatoties tālāk, mums būs jāapskata Eh, situācija un varbūt jāpievērš eh, vairāk uzmanības eh, šīm finansējumam. Un piektais un pēdējais komentārs, ko es gribēju jums pastāstīt šodien, ir tas, ka tātad citāts pievērst uzmanību apvārsnes 2020 ietekmei uz sabiedrību, un šī programma veicina arī nodarbinātību un um, komisijas prioritāšu sasniegšanu. Pagājušā nedēļā es biju arī plenārsēdē, un uh, tātad runājām par Jabalovas uh, un Ajala Sendera ziņojumu par izmaksu efektivitāti, un tur ir redzams, ka uh, tiešām šis pētījums uh, raksturo mūsu efektivitāti, ka mēs tiešām labi pārvaldām savu eh, zinātni. Eh, pirmo reizi eh, mēs esam pārsnieguši ASV pēc visvairāk citētajiem rakstiem. Tātad mūsu pētnieki ir ne tikai ražīgi, bet uh, mēs eh, ne tikai prot lietot izmaksas, bet eh, mēs esam eh, arī efektīvi. Vakar es biju Norvēģijā uz mūzikas un zinātnes svētkiem un um, um, ir parādīts, ka 60% apmēram. Um, investīciju nāk no zinātnes un um, apārsnes 2020 var um, palielināt iekšzemes koproduktu uh, līdz 2030. gadam. Tātad uh, ar eh, pašreizējo budžetu tas būtu 600 miljārdus eiro. Un par eh, konsultācijām. Pirmais eh, jautājums, ko es minēju, ka mums būtu vajadzīgi vēl 60 miljārdi tikai, lai finansētu visas priekšlikumus. Nu, pašlaik mēs varam finansēt tikai ceturto daļu. Uh, bet mēs gribētu finansēt vēl vairāk ļoti labu priekšlikumu. Tāpēc es e, priecātos, ja e, šis e, finansējums simt, būtu 120 miljārdi par to, ka mēs varam finansēt tikai ceturto daļu projektu. Nu, ir eh, tāds eh, pasākums, tā tad eh, būs aicinājumi divos posmos, lai noteikti, kuri projekti tiks finansēti. Otrs jautājums, kurā ir vajadzīgi uzlabojumi, ir vērtības radīšana. Šeit vēl ir daudz, kas jāuzlabo, un mēs atgriezāmies pie idejas, ka būtu jāsadarbojas ar Eiropas eh, inovāciju um, padomi, kas arī sadarbojas ar komisiju un eh, procesam būtu jābūt vairāk no lejas uz augšu nekā pašreiz no augšas uz leju. Vakar uzņēmums eh, mani informēja, ka viņi tika uzskatīti, viņi gribētu arī piedalīties mūsu programmās, bet viņi tika uzskatīti par pārāk inovatīviem, vienkārši nebija zināms, ko viņi vēlas. Šis e, cilvēks e, pārstāv Nīderlandes uzņēmumu plant E, tā tad iegūt enerģiju no augiem, bet e, nu, šim, šim projektam nebija iespējams saņemt finansējumu. Tālāk es vēl gribēju minēt eh, to, ka mums ir vajadzīgs, eh, vajadzīga sabiedrības piedalīšanās. Eh, kad Kenedijs runāja par to, ka cilvēkam ir jānolaižas uz mēnesi, tā nebija vienkārši vēl viena programma. Tas bija tiešām mērķis, kam sekoja visi. Uh, Un eh, nu, kāds apkopējs slaucīja grīdu, kad Kenedijs uh, ieradās NASA kosmosa aģentūrā. Kenedijs jautāja, ko jūs darāt? Apkopējs atbildējies, eh, palīdzu cilvēkam aizlidot uz mēnesi. Tātad mums būtu jāatrod arī, kā panākt aktīvāku cilvēku piedalīšanos. Tagad mēs jau strādājam, domājot par 2000. 18. līdz 20. 20. gadam mums ir jānosaka prioritātes. Nu, jūs jau zināt par šīm prioritātēm, bet mums ir nākamajā mēnesī jāpadara šīs darbs, un tam ir jābūt labi padarītam, tad mēs varēsim arī sadalīt eh, finansējumu šiem eh, trim gadiem tā, lai atrisinātu problēmas, ko es aprakstīju. Tālāk par FP9 plānu. Mēs eh, cenšamies pasniegt pēc iespējas labākus eh, rezultātus, un tā arī būtu jāskatās uz eh, nākotni, vai tā būtu programma apārsnes 2020 vai 27 vai FP9. Bet mēs varam e, šo e, programmu veidot tikai tā, ka tai ir jābūt izcilai, tai ir jābūt atvērtai un ir jābūt e, labiem rezultātiem. Es domāju, ka mums ir jādomā par zinātni un inovācijām. Nu, ar to es arī beigšu. Mums ir jādomā par jauno programmu, par FP9, kā inovāciju programmu, lai panāktu labāku sabiedrību. To cilvēku no mums gaida, un tas arī mums būtu jāizdara. Paldies! Mēs eh, pieņemam eh, jūsu uzstāšanos un Tātad nu, jūs e, tagad mē, jums bija iespēja uzstāties e, šodien, un tagad e, mēs pāriesim tālāk pie koordinatoriem, dosim vārdu Elēr kungs no EPP. Paldies, priekšādātāji. Jauki, ka esat šeit. Nu, 120 miljārdu eiro programmu, tā es saucu šo gaidāmo programmu. Uh, Nu, tas ir tāds mans skats nākotnē, un es domāju, ka, eh, nu, ja šis nosaukums tiktu pieņemts, tad, nu, kā darba dokumentu nosaukums, tas tiešām būtu ļoti ilustrējošs. Bet, lai kāds arī nebūtu, pāris jautājumu. Būtu ļoti liederīgi, ja varbūt jūs varētu nedaudz runāt arī par šiem daudzajiem pieteikumiem, kāpēc to ir tik daudz un visus nevar apmaksāt. Kas notiks pārējā laikā, vai mēs tad kaut kādā veidā palielināsim šo finansēto projektu rādītāju likmi, jeb nē, kā, ko darīt uz turpmā, turpmākos divus gadus. Otrs jautājums saistīts ar plašāko kontekstu. Viens no iemesliem protams, bija tas, ka, lūk, ir šis mm, izcelības zīmoks, kas atsaucas uz apāršņa 2020 kopējo ietvaru. Ko jūs sakāt par šīm sākotnējām diskusijām attiecībā uz struktūra fondiem un arī citiem saistītiem fondiem, kā, piemēram, jau no finanšu instrumentu, tāpat arī uh, Credit Europe vai cita veida kaimiņa attiecību programmu finansējumu, kas varētu palīdzēt? Kāds ir šis plašākais konteksts nākamajai ietvaru programmai? Trešais jautājums. Nu, protams, šis fast track novatorismam, ja pātrinātā procedūra, mēs, protams, to vērtējam pozīst, pozitīvi, tā teikt, pat uzskatīt par vienu no prioritatīvākajiem instrumentiem no rūpniecības puses, ir ja tīpaši tas attiecas uz jauniem un maziem vidējiem uzņēmumiem. Nu, tātad, kādas ir šīs, šī pasākuma nākotne, vai varēsim dubultot budžetu? Uh, šai programmai, vai tā vajadzētu varbūt kļūt par tādu visaptverošu, pilntiesīgu programmu. Reizēm te tiek mm, tas piesaistīts ECI un tā tālāk. Tātad, kas attiec uz šo FTI, jeb pātrināto novatorismu programmu? Un pēdējais jautājums saistīts nedaudz ar to, ko jūs teicāt par sabiedrības uztveri, par to, kas ir veiksmīgs. Tātad, jūsuprāt, uh, kāds tad ir šis kvantumu projekts, kvantu projekts? Kurš būs tas projekts, ko lielāk, lielākā daļa sabiedrības tad politiski un citādi uzskatīs par tādu labu, kas uh, arī viņu acīs varēs mainīt visu šo uzskatu, jo mēs, protams, zinām, ka šai finansiālo ierobežojumu laikā mēs labprāt vēlamies atsaukties uz un finansēt kaut ko tādu, kas sabiedrībā ir saprotams, varbūt pat ne, nu, tik daudz, kas mums intelektuāli liktos, kas būtu jāatbalsta, bet mēs tīri tā izvēlētos projektus, kas politiski varētu izrādīties nozīmīgi. Paldies! Tālāk es un D grupas vārdā. Kabezona Ruiza. Priekšādātāji, paldies! Arī es gribu teikt paldies komisāram par visu, ko viņš šorīt mums, šodien mums pastāstīja, īpaši tad, kad viņš runāja par P9. Eh, domāju, tas bija visai interesanti. Un par šo pagājušā nedēļa sagatavoto ziņojumu pāris tādu vispārīgu komentāru. Un tad jautājumi. Kas notiks ar jaunu, ar jaunu programmu? Es īsti nezinu, vai tā ir taisnība būtu šis jautājums, bet, nu, vai Kanādai tas interesē vai nē, bet katrā ziņā apvārsnes 2020 šķiet ir visai interesanta programma. Un ko jūs sakat, ka varbūt šo programmu varētu arī izvērst krietni plašāk arī ārpus Eiropas Savienības? Nu, tie tādi specifiskāki jautājumi. Nu, tagad nonāk pie tās vispārīgās daļas. Jūs teicāt, ka jaunā ietvara programma, protams, faktiski ir tikai, nu, tā teikt, piliens jūrā, faktiski ir tik daudz vairāk projektu, tik daudz citu projektu, kas varētu palīdzēt veicināt konkurētspēju. Un tad tādā gadījumā, ko jūs domājat? attiecībā uz šo pētniecības programmu, ko vēl te varētu darīt un kādu sinerģiju varētu meklēt, piemēram, ar citiem e, finanšu instrumentiem, ņemot vairāk šie projekti ir tik nozīmīgi. Varbūt dalībvalstis vajadzētu motivēt, nu, kaut kādu līdzfinansējumu piedāvāt procentuāli. Protams, ka tieši šādi paziņojumi un konsultācijas ir nozīmīgas apvārsnes 2020 ietvaros. Un gribēju atgādināt, ka arī parlaments ir sagatavojis ziņojumu. Bija arī uzklausīšana, darba grupas strādāja pie šī jautājuma, un svarīgi panākt vienošanos, vienprātību, tā lai arī šai jaunajā programmā būtu, nu, ieguldīti pietiekami liels darbs, un tai varētu uzticēties. Jūsuprāt, kā Eiropas parlaments tālāk varētu atbild, atbalstīt šo jauno ietvaru programmu? Ko jūs no mums sagaidāt? Paldies, saka priekšādātājs, paldies kolēģei. Tālāk Aldi grupas vārdā Vierinkas kundze. Paldies, priekšādātāji. Komisāra kungs, paldies par jūsu skaidrojumiem. Man ir kas sakāms. FP9 cerams eh, nu, būs ar tādu tekstu no komisijas, kas atvieglos mūsu darbu, kas būs labs, un līdz ar to mēs varēsim to atbalstīt. 120 miljārdi ir summa, par ko šobrīd runājam. Nu, tas nav tikai tāds eh, vēlamais vai tāda sapņa izpausme. Nē, tas tie ir līdzekļi, kas tiešām Eiropai ir vajadzīga. Izcilība, atvērtība un reāla ietekme. Mēs piekrītam, mēs atbalstām jūs šajā jomā Un tad viena lieta struktūra fonda, tā kā kolēģi jau teica, ir jāroda veids, kā sasaistīt struktūra fondus, novatorismu un pētniecību ar apvārsni 2020 kopā, tātad FP9 arī nākotnē. Nu, no attiecībā uz visu citu pārējo vienkārši ar nepacietību gaidu ar pārējiem iespēju sastrādāties. Paldies! Tad notas kundze zaļo grupas vārdā. Kungs, es atmanies, kom, komisārs kundze, komisār, komisār kungs, e, paldies. Man ir divi jautājumi par pētniecību, klimatu pārņēņām un ilgspējību attīstību. Desmitajā apsvērumā pārsnes 2020 regulā paredzēts, ka ir noteikts mērķis 60% no vispārējā budžeta uh, sasaistīta ar ilgtspējīgu attīstību un pētniecību. Turklāt tur tiek teikts, ka ar klimatu saistītiem izdevumiem ir jāpārsniec 35% no visas apvāršņa 2020 naudas. Tomēr tāpat laikā veicot padziļinātu izvērtējumu, kā mūs informēja komisija, tika konstatēts, ka šie mērķi netiek ievēroti ņemot vērā Parīzes nolīgumu, tad šis, šī situācija nešķiet pieņemama. Un tāpēc man divi jautājumi ir šādi. Pirmām kārtām, ko komisija grasās darīt, lai šo situāciju vērstu par labu pēdējos apvārsnes 2020 gados un pārliecinoties, ka mērķi tiek sasniegti, un otrām kārtām, vai komisija ir gatava iet arī tālāk attiecībā uz FP9, ir īpaši ņemot vērā, ka Eiropas parlaments iepriekšējā Strasbūras sesijā pieņēma mūsu uh, zaļo grozījumu apvārsnes 2020 ziņojumā, respektīvi paredzēt tieši speciālu budžetu klimata pārmaiņu apkarošanas eh, projektiem šādā programmā. Paldies! Tālāk nākamā runātāja Kudrītskas kundze. Lielas paldies, komisārkungs! Paldies, ka ieradāties! Un pirmām kārtām vēlos jums vaicāt lūko. Kolēģi runāja par rezolūciju, ko pieņēmām jūnijā. Esmu šeit, komisārkungs, šeit. Tātad šajā rezolūciju, šo rezolūciju apstiprinājām ar vairāk kā 520 balsīm par. Tātad tiešām ļoti plašs parlamenta vairākums to atbalstīja. Un mēs rezolūcijā norādījām uz virkni problēmu ko identificējām apvārsnes 2020. Tātad, ko jūs konkrēti domājat darīt, lai šīs problēmas risinātu? Nu, mūs katrā ziņā tas nodarbina. Gaidām konkrētas atbildes. Līdz šim jūs izteicāties visai vispārīgi nenorādījāt uz konkrētiem pasākumiem novantorismu jomā, tīpaši sociālajā sektorā. Es biju cerējusi, komisārkungs, ka jūs sniegsiet konkrētāku informāciju. Šodien tika publicēts arī salīdzinošo rādītāju kopums, jeb scoreboard. Tur minēta Austrālija, Japāna, Kanāda, Dienvidu Koreja, ASV un citas valsts. Un, protams, ka dati liecina par mm, to, ka progress pastāv. Ir arvien vairāk šo pieteikumu mm, vairāk novatorismu un tomēr. Mans jautājums ir šāds. Kādus papildus pasākumus esat paredzējuši īstenot? Lai atrasinātu ar novatorismu saistīto problēmu. Tā lai mēs šajā salīdzinošo radītāju tabulā varētu nostāties priekšgalā. Mums jāpārliecinās, ka mēs tiešām atbalstām šos visambiciozākos, visreā, vislabākos projektus. Un tieši tāpēc es pati personīgi gribētu zināt, kā jūs eh, grasāties veidot šo Eiropas novatorismu programmu, kāds būs tas budžets, kāds, eh, kāda būs struktūra, kad tas tiks izveidots, kad būs šī iestāde novatorismam. Jo domāju, ka tieši šāda struktūra varētu tiešām atbilstīgi atbalstīt visus mērus un pasākums, ko komisija īsteno šobrīd. Tātad vēlos saņemt informāciju par konkrētākām idejām šai jomā. Paldies! Paldies! Nākamais runātājs Rubikungs. Jā, liels paldies priekšsādātāji! Esmu no budžeta komitejas un tāpēc arī ļoti aktuāls jautājums katru reizi, kad runājam par daudzgadu finanšu plānu. Um, svarīgs jautājums par to, kā varam didaktiski virzīties uz priekšu, jo, protams, nu jāņem vērā ir Brexit, tam būs zināma loma, mm, kādu modeli Lielbritānija izvēlēsies šai izstāšanās procedūrai. Un tad, attiecīgi, no tā izrietēs arī dažāda veida budžeta jautājumu risinājumu. Tāpēc es domāju, ka šobrīd mēs eh, diez vai varam šobrīd prasīt dubu, budžeta dubultošanu, ja šobrīd eh, tāpat laikā diskusijas ar ministriem notiek par to, kā kaut kur budžetu samazināt, kā kaut kur ietaupīt kaut ko. Uh, Nu, mēs prasām arvien vairāk, tā tas parasti budžets sarunās ir, un ministri vienmēr līdzekļus samazina. Bet par saturisko runājot, mani interesē, kas notiek ar valodu tehnoloģijām, tātad valoda atpazīšanas, tulkošanas tehnoloģijām pēdējos mēnešos. Es zinām, ka ir notikusi attīstība šai jomā, un otra joma no tēmām, kas mani ļoti interesē, eh, visa šīs sīkdatnes un algoritmi tīklos, kas ļoti strauji izplatās, tāpat arī mākslīgā inter, inteliģence. Valsts privātās partnerības, kā struktūra modeļi un šīs veicinošās tehnoloģijas šai gadījumā virtuālajā pasaulē varētu atbilstīgi veidoties. Un arī tas tad būtu jāņem vērā, tas būtu, uz to būtu jāliek tas uzsvars. Un trešais jautājums. Mēs esam iemācījušies, ka arī baterijas ir ārkārtīgi nozīmīgs uh, litijas, litija baterijas, kā jūs zinat, uh, nu, mēdz arī aizsvilties kri, uh, nu, telefonos diezgan ātrāk, nu, kas notiek tālāk ar šiem tālākajiem um, au, ar šīm automašīnām, elektriskajām automašīnām. Es pat nevaru iedomāties, kas notiktu, ja, piemēram, šāds auto pēkšņi aizdegtos. Kas notiek ar pētniecību šai jomā, bateriju jomā? Kādas programmas iespējams attīstīt tālāk, lūk, šai enerģijas nodrošināšanas jomā, tātad baterijas svārs un tam līdzīgi visi šie jautājumi zinātniski taču būtu risināmi un turklāt zinātniski korekti risināmi. Paldies! Es paldies, saka priekšādātājs, paldies kolēģi Martēna kungs tālāk. Priekšādātāji, paldies! Nu, krīzes laikā tas tāpat tā kā kultūrā, budžetā, tieši novatorismam, tāpat kā kultūrai, nu, tiek atvēlēti mazāk līdzekļi parasti, jo šeit rezultāti netiek gūti pietiekam ātri, bet, nu, protams, ekonomikā šādā krīzes brīdī gribas, lai rezultāti nāk tūlīt. Un tas, kas jūsu teiktie man nepatika, tie tas, ka, nu, šis nav tas brīdis, kad to darīt. Es sap, kad redzam, kas notiek ASV, tad redzam, ka, piemēram, visi šie pētniecības centri un um, izcilības centri nodarbinās vai ļoti daudz arī eiropiešu, jo viņiem pat viņi atrod tam līdzekļus. Un te atgriezīšos pie jautājuma, ko gribēju jums uzdot. Novatorisms novatorisms kam un kāpēc. Mēs pētām šobrīd enerģijas jautājumu, atjaunīgos resursus un tā tālāk. Un nu, tā ir tāda prioritārā as šobrīd Eiropai, tas ir pilsoņu interesēs, planētas interesēs. Un mēs esam finansējuši virkni pētniecības projektu attiecībā uz atjaunīgiem resursiem, tas domāju par vēja enerģiju, viļņu enerģiju, tā ir bijuši projekti, ko esam līdzfinansējuši, es nezinu, kā e, eh, sauca šos visus projektus perifērijās zomās, kur bija ne, mm, arī šie paisuma bēguma mm, enerģijas jautājumi, es neesmu speciālists šeit ziņā, bet arī tur tika veltīts Eiropas finansējums nu, kaut kādi prototipi taču jau pastāv, tie noteikti šobrīd stāv garāžās un vienkārši noveco, tāpēc, ka trūkst tālāku izstrādes līdzekļu un nespējam tos nodot rūpniecībai. Tad, kad runājam par COP21, tad mums ir ļoti ambiciozi jāizturas, mums jāiet tālāk par šo noteikto mērķi divu grādu ierobežojums. Atcerēsimies, ka visas šīs periferās zonas, neievērojot šos eh, klimata saistības, nosodām pat divas reizes. Viņa jau tāpat ir perifēra, bet viņa ir visvairāk no, no tā visa cietīs. Viņa varētu izmantot visas šīs tehnoloģijas jaunās, bet tās viņām ir par dārgu un tie nevar atļauties. Nu tā tad lūk, kā mēs varam šīs labās idejas, kas ir izstrādātas, efektīvi likt arī vieta, lietā, kā mēs varam šo Eiropas politiku padarīt pieejamāku. Nepietiek ar to, ka mēs te cīnāmies, lūk, jā, vajag tikai novatorismu, novatorismu, nē, mums vajadzīgs arī, kom, mums, mums ne, nevar tad pēc tam teikt, nē, bet tālākai darbībā mums nav budžeta. Tad ko darīt šai jomā? Jo mēs finansējam pētniecību un vienlaikus ir jāparedz, kā jau teicu, tā laikā izstrādēja un industrializācijā, tā lai šīs pētniecības un novatorismu rezultātā gūtie risinājumi varētu tikt izmantot tālāk. Paldies! Um, thank you very much, kolīgi. Paldies. Nīblers kungs lūdzu. Vielen Dank, vielen Dank, Herr Kommissar. Paldies, komisār kungs. Priekšādātāji, man ir trīs pavisam īsi jautājumi. Pirmām kārtām par šo starposmu novērtējumu. Vai jūs mums varētu kaut ko pastāstīt par uh, šiem labi uzņemtajiem, pieņemtajiem instrumentiem. Otrs jautājums Vācijā, protams, ka ir ļoti daudz arī tādu pamatpētniecības projektu. Uh, Vai jūs varētu pastāstīt, cik lielā mērā tieši šajā novatorismu finansējumā mm, līdzekļi tiek vētīti tādai pamatpētniecībai, vai jums ir kāda informācija par to? Un trešais svarīgākais jautājums saistīts ar laiku pēc apārsnes 20. Jūs mm, beigās nedaudz par to minējāt. Tātad, kas notiks ar jauno ietvaru programmu un tātad nosaukumu novatorisms labākai sabiedrībai? Mans jautājums ir tāds, vai ir jau kaut kādi konkrētāki priekšstati par to, kādi būs šādas šīs jaunās programmas pamati? panākti, kā gatavojaties tai, nu, kādi tur būs tie, sma, eh, tie, tie galvenie punkti. Paldies! Dannekas kungs lūdzu. Prieksēdētāja eh, kungs, eh, komisāra kungs, ļoti interesants dialogs Tas tas ir bijis vienmēr, kad mēs tiekamies mūsu komitejas sēdēs un citur. Vēlētos pateikties arī jums par jūsu ievadvārdiem. Tie bija tādi ļoti iedvesmojoši. Diemžēl tomēr ir tā, ka tie, kuri apzinās, ka apvārsnes 2020 finansējums ir būtisks Eiropas nākotnē, šo cilvēku ir maz. Mums eh, šī vidustermiņa novērtējuma dokuments ir ārkārtīgi svarīgs, bet es vēlētos uzdot jums jautājumus, kas mūsu itra komitejai ir tuvi sirdī. Mēs esam nobežījušies, ka neskatoties uz mūsu pūliņiem samazināt CO2 izmešus, tomēr transporta jomā šo izmešu samazinājums nav tik strauji, kā mēs to vēlētos redzēt. Ja es pareizi saprotu, tad iemesls tam tomēr un galvenokārt ir tāds, ka Eiropas transporta nozarei nav pieejams jaunākās tehnoloģijas, kas ļaut aprīkot mašīnas ar elektriskajiem dzinējiem elektriskiem dzinējiem, kas eh, varētu nobraukt vairāk nekā 300 jūdzes. Vai jūs uzskatiet, vai komisija ir paredzējusi veicināt uh, eh, izpēt šajā jomā, jo patiesībā mēs jau šobrīd esam iedzinējos. Ja mēs neko nedarīsim, mēs zaudēsim un pamatīgi. Ķīna šobrīd uh, spēr milzu soļus progresa virzienā, un Ķīna šobrīd ražo elektromobīļus un jau elektrobusus bet eh, progress Eiropā ir ārkārtīgi lēns. Un e, vainīgi savā ziņā ir arī ražotāji, jo ražotāji nepiedāvā pietiekami daudz e, Tātad it kā elektromobīļi saražot ir pietiekami daudz, bet tos uzlādēt, šādu uzlādēšanas vietu nav pietiekami daudz. Par um, farmakoloģiskaju izpēti runājot. Mēs esam tālu atpalikuši no Amerikas Savienotajām valstīm, un eh, pacienti vēlas doties uz ASV, jo tehnoloģijas, eh, kā diagnosticēšanas, tā ārstēšanas eh, jomās Amerikā ir daudz attīstītāks, attīstītāks nekā šeit. Pie tam Eiropā nav pieejama tik augsts raudas ārstēšana, kā tā ir ASV. Šodien, šodien pat tikos ar uh, vienas organizācijas pārstāvjiem, organizācija, kura strādā pie kuņģa vēža pētniecības un mudina to, bet šobrīd viņi saka, ka pat Eiropas Savienības specializētās klīnikas un kuņģa vēža pētniecības programmas ir tik ļoti atpalikušas, ja varētu izmantot šo īpašības vārdu, kā mēs jau uh, vairs pat nevaram iedzīt to, ko ir sasniegusi citas valstis. Arī statistika rāda, ka mēs eh, zaudējam. Es saprotu, ka jūsu mandāts eh, varbūt nepaspē, jūsu mandātā jūs nepaspēsiet eh, izpē, ielikt visu, un tomēr jūs atbildi par medicīniskajiem un farmakoloģiskajiem pērtī, pērtījumiem. Es novērtētu ļoti augstu jūsu atbildi. Turmes kungs. Komisāra kungs sveicināt mūsu komitejas sēdē. Jā, jūsu sauklis bija labs, ka vajag iesaistīt cilvēkus. Vajag, tiesa. Bet, eh, ja jau mēs raugāmies uz saukļiem, tad 50. gadā nonāksim nulles līmenī. Tas eh, tā tad eh, tiešām tā tad elektrības sektorā, enerģijas sektorā nulli Tas pats attiec uz tehnoloģijām, bet zināmā mērā tas attiecās arī uz tīkliem. The, the Sociālā dimensija, paskatīsimies uz pilsētu vidi, bet mans jautājums. Tā tad ir programma energoefektivitāte Eiropai. Kā jums šķiet nākamajā etapā kā šo programmatūru un politiku par energoefektivitāti un energoviedu transportu, kā šo programmu padarīt cilvēkiem zināmu. Jo mums eh, tas vienmēr ir bijis ļoti svarīgs jautājums, bet šobrīd esam to tā kā nolikuši maliņā. Nikāna kungs jau teica un vēlos uzdot jautājumu tādā pašā garā. Šobrīd Ķīnā ir simtiem reižu vairāk elektroautobusu nekā Eiropas Savienībā. Eiropas Savienībā to ir tikai 700. Un e, vēl vairāk šī atšķirība ir elektromobīļu jomā. Ja mums neizdosies e, ražot elektrobaterijas Eiropā, tad e, mēs zaudēsim šo ražošanas nišu un tirgus nišu. Uh, Mans jautājums, kad tiks eh, izveidotas lielas fabrikas gan šīs paudzes, gan arī nākamo paudžu elektromobīļu baterijām? Tātad, jā, mums būs eh, nepieciešams eh, pati ražotne, Un, protams, programmatūra mums ir, bet mums ir nepieciešams nolikt uz pareizā ceļa arī automobiļu ražotājs. Šobrīd ķīnieši ir investējuši 23 miljārdus šajā nozarē, bet kā mēs varam pārliecināt kādu investēt šeit? Un visbeidzot, jūs noteikti esat viesojies Ķīnā, varbūt, ka jūs varat eh, sniegt tādu īsu kopsavilkumu, kas eh, Ķīnā notiek un ko mēs no Ķīnas varētu mācīties. Uh, much, Paldies, kolēģi! Mūdīgs kundze lūdzu. Thank you very much. Uh... Paldies! saka Mūdī kundze. Kolēģi jau uzdeva daudzus eh, jautājumus, un es eh, varbūt vēlētos pieminēt pāris komentārus un pieminēt pāris citus momentus. Viens, varbūt turpinot arī Niks kungu teikto, par eh, vēža pētniecību un vēža organizācijām. Protams, tā ir ļoti specifiska nom, joma un eh, nav tā kā tādas saiknes starp vēža pētniecību. Un eh, ja dažādas vēža formas un to pētniecību, pētniecību dažādu vēža formu par dažādām vēža formām tiks savilkt kopā, tad tas daudz palīdzētu kā mēs varam labāk komunicēt ar iedzīvotājiem, kā efektīvāk runāt ar iedzīvotājiem par eh, pētniecības rezultātiem. Ne tikai un vienīgi par projektiem, bet arī kāda reāli būtu šīs pētniecības ietekme uz iedzīvotāju dzīvēm. The, the in... Again, been... Viens, viens no četriem ir um, šis te veiksmes koeficients, bet kā mēs varētu uzlabot šās programmas izpildi. Mm. Ir tādas valsts, kur tas darbojas labāk. Iedzīvotāju zinātne šādi ar mums izdotos iekļaut vairāk cilvēku. Un uh, lieliskais ziņojums, kur pieņēmām pagājušu nedēļu, lai Lielbritānija pēc iespējas ilgāk un pēc iespējas niansētāk tomēr piedalītos dažādās Eiropas Savienības programmās. Brexits ir sācies, sarunas ir sākušās. Bet eh, es tiešām ceru, ka Lielbritānija paliks dažādas pētniecības programmas ietvaros. Oh, thank you very much. Good. Paldies, Raulkungs. Komisār kungs, arī jums liels paldies. Varbūt tas būs pārsteidzoši. Es um, šajā gadījumā nu, pat varētu atzīties, ka man pētniecība ir tāds kā, nu, tāds iemīļotais jājams. Zirdiņš ataušos uz to, ko jūs teicāt pirmīt, kad jūs stāstījāt par iepriekšējo pētniecības programmu pārsnes, kas bija ļoti pozitīvs. Jūs tikai pozitīvus skaitļus minēja, vajadzējums vajadzētu. Kas tad jāmaina nākamajā? Kas ir tas negatīvais? Uh, Nu, mēs labi programmas veidojam atkal no jauna, nosaucam jaunos nosaukumos, bet faktiski galvenais taču ir tas, lai mēs izmantojam to, kas ir bijis labs, novēršam trūkumus un tad atbilstīgi rīkojamies tālāk. Man liekas, ka nākamajam, eh, nākamajai programmai, ņemot vērā, cik šī programma ir laba, viens vienīgs mērķis, vien vairāk līdzekļu. Bet, nu, ja ir vēl kāda cita trūkuma, tad lūdzu norādiet uz tiem. Ja ne, tad centrālais uzdevums šobrīd svarīgākais uzdevums ir vienkārši nodrošināt jaunu, uh, jaunus līdzekļus, bet mums nevajag katru reizi izgudrot atkal kaut kādus jaunus nosaukumus un jaunus projektus. Paldies! Tojas kundze lūdzu nākamā. Paldies, prieksēdētāji kungs! Un eh, sveicināti komisāri kungs! Es. Um, Diemžēl nedzirdēju jūsu ievadvārdus, bet um, šis, šī tikšanās ir ārkārtīgi svarīga, bet tās nozīme būtu vēl lielāka, ja mēs tiešām varētu būt pārliecināti, ka parlamenta ierosinājumi sadzir, tiek sadzirdēti komisijā. Vispirms Mēs eh, pieņēmām rekomendācijas, un tā ir viena no politikas eh, sadaļām. Bet eh, vai komisija ir ņēmusi vēlā, vērā parlamentu teikto otrais? Mēs vēlētos piedalīties komisijas vai Eiropas Savienības un dažādu programmu prioritāšu izvērtēšanā. Mēs e, šeit e, runājam par veselības nozari, par alternatīvajiem enerģijas avotiem. Arī parlamentam ir savs sakāmais prioritāšu izvērtēšanā, ne tikai ekspertiem un komisijā. Par e, šo inovāciju padomi, kad tā tika izveidota, balstoties uz kādu argumentāciju, bet um, Ar to vien nepietiek, arī parlamentam ir jādod sava artava šajā darbā. Pēdējos gados Eiropas parlaments ir nācis klajā ar vesaru virkni ierosinājumu, un tagad ir pienācis laiks paraudzīties, kas ar šiem ierosinājumiem ir noticis. Bieži vien debatas starp mūsu divām institūcijām ir ļoti auglīgas, ļoti draudzīgā gaisotnē, bet tagad kas notiek? Vai tiešām parlaments ir aktīvs likumdošanas procesa dalībnieks? Es domāju, ka beidzot ir pienācis mums laiks paskatīties, ko komisija dara un vai tiešām tajā ir dzirdīgas ausis parlamenta priekšl priekšlikumiem. Prieksēdētājs. <clears throat> Matijas kundze, goja grupas vārdā lūdzu. Obrigada, Sr. Presidente, Sr. Komisāri, bem-vindo mais uma vez à sua. Paldies, prieksēdētāji kungs. Paldies, komisāra kungs, kas esat ieradies mūsu komitejas pēcpusdienas sēdē. Es vēlētos pieskarties dažiem sasāpējušamies jautājumiem saistītiem ar apvārsnes 2020 un ar šīs programmas finansējumu. Kolēģi jau runāja par tematiskajām nozarēm, bet eh, mans jautājums ir vairāk saistīts ar zinātņu, ar zināšanu finansēšanu. Budžets ir palielināts, tas ir vērtējams pozitīvi, bet, eh, kā jau šeit izskanēja, Inovācijas nevar pastāvēt bez pietiekamas kritiskās masas zinātniskajos pētījumos. Ja mēs neinvestējam zinātnē, pētniecībā, tad inovācija ne, nepacels savu galvu. Tāpēc e, ir ļoti svarīgi, lai mēs palielinātu procentuālo Tas, ka mēs esam nobalsojuši par inovāciju finansējumu palielināšanu, ir apsveicami, bet eh, tam pamatā ir jābūt zinātnēji. Ir jau labi, ja ir jomas, kurās eh, ir Nobelprēmija eh, saņēmēji, bet e, raugoties tā vispārīgāk, ir jāizvērtē, kādā sabiedrībā mēs visi vēlamies zināt. Tie, kur strādāja iepriekšējā sasaukumā, atceras, ka e, zinātne tika tā kā izņemta no e, tātad e, humanitārās jomas un humanitāro zinātņu finansējums. Iepriekšējā sasaukumā gandrīz tika atcelts, bet šobrīd tas atkal ir parādījies. Nākamais pētniecība aizsardzības jomā. Uh, Manuprāt, tai netiek atvēlēts pietiekams finansējums. Un eh, es domāju, ka eh, pētniecības zinātnes jomā vajadzētu eh, finansējumu palielināt. Paldies, priekšsēdētājs. Vairāk neviens izteikties nevēlas. Ak, vēlas gan. Ēlerkungs. Mans jautājums par citām programmām. Es vēlējos pieminēt vienu konkrētu piemēru ETS būs jauns instruments jaunajām izmešu samazināšanas tehnoloģijām. Bet tas ir vēl viens pilnībā izolēts instruments. Vai komisija ir nolēmusi, ka būs CO2 brīvi pilotu projekti? 500 miljoni tam ir atvēlēts, bet šobrīd ir pieņems lēmums, ka 300 tūkstoši, kas ir tehniskais instruments, tiks piešķirti citiem instrumentiem, nesaistītiem ar tehnoloģijām, cits starpā arī Inofin aizies šis finansējums. Un eh, tāpēc šī programma, kas darbojās, ir vēl piecas citas, ir vēl ETS fonds, un tad mēs vēlamies kaut ko sasniegt tātad CO2 neitrālu tērauda uzņēmumu, bet nauda ir sadalīta. Es saprotu, ka jūs nevarējāt runāt pirms Maķies kundzes. A, tak, eh, mně se moc doprava nechce, tak proto. Takže eh, Já bych měl čtyři takové drobné poznámky, co by mělo být v tom. Četras nelielas piezīmītas. Ko pilsoņi gaida šai nākotnē? Nu, pirmkārt, attiecībā uz tehnoloģijām, otrām kārtām, pirms, pirms pusdienas laika mums bija dažādas diskusijas. Un, cik tālu es saprotu, tad viens otrs kolēģis pat nesaprot, ka liela mēra, lielā mērā atjaunīgās oro, atjaunīgie enerģijas resursi, kā piemēram vēja enerģija un saules enerģija, faktiski destabilizē kopējos uh, enerģijas tīklus. Tātad te ir vajadzīgs eh, vēl papildus mm, ieguldījums. Un to ļoti svarīgi atcerēties, jo citādi mēs nevaram virzīties tālāk uz priekšu. Mēs zinām, kas notiek, piemēram, Vācijā. Vācijā šis tīkls draudz sagrūt. Tālāk plastmas eh, vidē. Arī tas ir jautājums, kas svarīgs. Komis, komisāra kungs. Jums būs uzklausīšana mūsu komitejā pirms trim gadiem. Dod vārdu jums. Perfect. Thank you very much. Lieliski priekšsēdētāja kungs. Paldies. 10 minutes. Perfect. 10 minūtes man ir dotas labi. Tā tad eh, vispirms eh, vēlētos atbildēt uz Ēlera kunga uzdoto jautājumu. Vispirms, eh, manuprāt, jūs runājāt par 120 miljardiem, un kā jau es teicu, tā ir ievērojama naudas summa, ņemot vērā taupības pasākums, kas valdit visur. Ēlera kungs jautāja par pārmērībām Protams, papildus naudu saņemt jau ir grūti, bet eh, pārāk daudz pieteiktu projektu, tā ir tiesa, bet eh, mēs varam mēģināt pārliecināt cilvēkus eh, neielikt tik daudz laika projektā. Ja projekts, kas ir izgājis cauri, pirmajai šķirošanai un otro šķirošanu vairs nepārkāp, tad jā, mums ir jāpalīdz iesniedzējiem, tā tad mums ir jābūt varbūt skaidrākiem, izstrādājot konkursu noteikums, lai nebūtu tā, ka vienkārši tiek iesniegts projekts, kuram jau sākumā ir skaidrs, ka tas netiks cauri pirmajām slūžām. Uh, Tāpēc, eh, jā, vienmēr būs problēmas ar pārāk daudz pro projektiem, bet um, mēs um, varam eh, otrajā etapā izvirzīt jau pavisam skaidrākus noteikumus. Nākamais Ēler kungam par eh, šo te ārto, ātro procedūru inovāciju jomā. To jau daži kolēģi uzdeva citādākā rakursā. Uh, ir ļoti liela fragmentācija, ir ļoti daudz programmu, to nosaukumi ir tādas, kas e, darbojas ļoti labi šīs ātrās procedūras ietvaros, bet šeit mēs varētu mazliet paskatīties, e, kādas ir vislabākās programmas, lai palīdzētu inov inovācijām. Un e, šeit ir dažādas, ātri, ir visi gan ātrā procedūra, gan arī viss Un man šķiet, ka tas viss eh, runā par labu šai idejai par Eiropas inovāciju padomi. Šodien jau es teicu, ka mani kolēģi komisijā arī ir pārliecināti, ka eh, cilvēki nesaprot, kad ir tik daudz dažādu ideju. Un, um, Mums ir jāsamazina dažāda nosaukuma daudzums, tātad kas ir Eiropas zīmols. Zīmols ir sašķēlēts dažādās programmās, un es uzskatu, ka pātrināta inovācija ir būtiska un ceru, ka parlaments mums komisijai šajā darbā sniegs atbalstu nākamais, ko cilvēki domā, kāda ir, kāds ir cilvēku viedoklis šodien. Bieži ir tā, ka cilvēki nezin pie kā griezties, un tāpēc šī te Eiropas inovācija padomas izveida ir svarīga. Nākamais eh, parauga prakse, bet uh, devītajā ietver programmā mēs vēlamies strādāt pilnīgi savādāk struktūra fondu pielietojumā. Es zinu, ka tas ir grūti, un tomēr mums ir jāizvirza mūsu prioritātes. Un ja jūs man jautājiet, kas tad ir būtiskākā prioritāte, tad eh, horizonts 2020, eh, apvāršanas 2020 ir jāsavēl kopā ar inovāciju programmas finansējumu. Un ja kolēģi jautā, tad atbildi ir, ka jā, nu vismaz prioritātēm ir jābūt ieskicētām. Nākamais. Runāšu spāņu valodā. Um, uh, la señora Cabezón Ruiz me ha preguntado uh, primero sobre Canadá. Yo no tengo información que Canadá uh, esté. Uh, O, Man nav nekādas informācijas par to, ka Kanādu interesētu apvārsnes 2020 un ka par to kaut kādas sarunas tagad risinātos. Tas man ir kaut kas pilnīgi jauns. Nu, protams, ka Kanāda mums ir ļoti svarīgs partners, cik tālu es zinu, bet Cik man zināms, tad nekādas sarunas par šādiem jautājumiem un apvārsne 2020 nav sākušās. Tas katrā ziņā, nu, ir svarīgi meklēt partnerus un tā tamlāk, bet, nu, šai programmā neviena cita valsts tomēr neietilpst un kas attiecas uz GPI, tātad šis superdažus, un nu, par to man jāsaka, arī nav nekādas papildus informācijas. Tas arī gan neietilpst manā akurāt eh, kompetenču portvelī un man, man nanos uzdevumos, bet nu varu papētīt šo jautājumu ciešāk un tad dot jums atbildi. Nu, katrā ziņā. Es domāju, ka tas varētu būt svarīgi, protams, eh, nu, šai ziņā domājot par nākotni, tāpēc jūs secinājumus ņemu vērā. Tie tā visi strādāsim kopīgiem spēkiem. Ja runājam tālāk par šo, sup, par šo datošanu, nu, ja te kaut kas jauns parādās, tad, protams, ka mums ir vajadzīgs šai jomā arī ieguldīt kaut ko no jauna. Bet, nu, katrā ziņā, kā jau teicu, nekas šobrīd man par to vēl nav zināms. Tālāk um, budžets. Budžeta um, palielināšanu. Nu, jā, ja mēs Eiropā vēlamies uzņemties vadošo lomu, novatorismā un tā tālāk, tad budžets ir jāpalielina. Bet, nu, protams, ka diemžēl Tas nebūs atkarīgs arī gluži no jums un arī no manis, nediemžēl. Es to vēlos, jūs to vēlties, bet dalībvalstīm arī tas ir jāgrib. Nu, un tas jau droši vien šajā gadījumā ir tas klupšanas akmens. Respektīvi arī dalībvalstīm ir jāsaprot, ka bez novatorisma nebūs iespējama izaugsme, un bez izaugsmes nebūs darba vietu. Uh, that, uh, uh, uh that is... Jautājums uh, Tātad jūs jautājāt eh, man un arī izteicāt eh, dažus komentārus par FP9 un eh, kas ir tiešām vajadzīgs, lai izdarītu nākotnē izmaiņas. Jūs runājāt arī par struktūru fondiem un es domāju, ka mums šis jautājums ir ļoti svarīgs, lai mēs varētu Um, izstrādāt labāko praksi un arī pārbaudīt uh, citas idejas un sadarboties ar uh, sociālajiem fondiem un pārbaudīt tālāk prioritātes zinātnei un inovācijām. Uh, tad jūs runājāt arī par inovāciju sakaru ar pētījumiem. Nu, par nelaimi dažreiz es esmu redzējis, ka eh, nu, nav nekādu pretrunu starp šīm divām nozarēm. Ir eh, zinātnieki, eh, kas arī rada inovācijas, vai arī otrādi cilvēki, kas ievieš inovācijas, kļūst par zinātniekiem savas karjeras gaitā. Par šo vēl vajadzēs domāt, bet paldies par jūsu komentāriem. Dalunde kungs divi jautājumi, ko jūs minējāt par eh, klimatu. Tātad mēs esam 27% sasnieguši un mērķis ir 35% eh, un Tātad mums eh, no 60% ir sasniegti tikai 53,3%. Ehm, darba programmā tātad 18, 19 un 20. Es nezinu, vai es varu pavēlēt eh, pārējiem, bet nu vismaz mēģināšu pārliecināt, ka ir jāatrisina šis uzdevums un ir trīs gadi palikuši, bet nu, tās nav labas ziņas, ka mums vēl tas nav izdevies. Par Eiropas pētījumu padomi. Eh, šeit eh, darbs notiek tā, ka jums ir projekti, uh, Eh, kas ir eh, devuši ieguldījumu ilgspējā eh, un klimata rīcībā, bet nu, tie netiek skaitīti, jo nu, tie netika oficiāli nosaukti par klimata rīcības projektiem. Te būtu varbūt skaidrāk jāizsaka projektu vērtējums, arī pie tā mēs strādājam. Tad Barbara Kudrika. Pirmkārt, es gribētu pateikties par eh, to, ka jūs eh, pieminējāt inovācijas, un tas ir solis pareizajā virzienā, bet mums vēl ir daudz, kas jāpadara. Un atšķirības starp to, kas notiek te un notiek citās pasaules daļās, eh, tas viss ir ļoti vienkārši. Uh, mēs investējam mazāk nekā viņi. Nu, jūs redzat, ka ķīnieši investē arvien vairāk katru gadu. Tāpat arī dara eh, Dienvidkoreja un ASV. Un eh, tas ir privātais sektors. Viņi šajās valstīs iegūda vairāk naudas nekā Eiropā. Tāpēc arī ir eh, nolēmts veidot fondu, kas piesaistīs vairāk privātā kapitāla. Ja mēs eh, šīs, eh, šo privāto naudu nepiesaistīsim, tad nevarēsim neko izmainīt. Par DIC ehm, man bija eh, saruna ar jauniem uzņēmējiem par to, kā notiek finansēšana, un viņi teica, tātad Tas ir, tā ir Eiropas eh, inovācija padome. Es paskaidroju, ka mums ir jāveido eh, tāda kā pazīšanās zīme, lūk, Eiropas inovācija padome. Un eh, nu, es ne tikai lepojos, bet arī uzņēmumi grib ieguldīt manā projektā, jo, lūk, man ir uh, šī pazīšanās zīme, inovācijas padome. Vēl ir jāmaina pieeja. Mēs pārbaudīsim instrumentu ar mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, tātad aicinājums bez iepriekš noteiktas tēmas, tātad jūs aicināt iesniegt projektus, bet nav noteikts, vai tie ir par enerģiju vai par uh, vīdi vai citiem jautājumiem. Tuvākos pāris gados mēs pārbaudīsim, kā tas darbojas. Un tad par mazo un vidējo uzņēmumu instrumentu. Ja jūs runājat par uh, kapitālu, ar uh, kapitāla investoriem, viņi saka, ka uh, cilvēks, kurš vēlas kaut ko izdarīt, ir pats svarīgāks nekā ideja, jo kādreiz uh, dažam e, var būt ļoti laba ideja, bet e, nav enerģijas un viņš nestrādā e, tik koncentrēti, tad viņam neizdodas. Bet cilvēks ar sliktāku ideju reizēm var realizēt savu inovāciju. Un vēl ir arī jautājums par mērogiem. Reizēm ir liela uh, Eh, laba eh, ideja, bet, eh, ja tā nedarbojas lielos mērogos, tā paliek rakstām galdā. Tas, tagad es gribētu atbildēt Tojas kundzei par Eiropas inovāciju padomi. Es gribētu teikt, ka man ir tikšanās, bijušas vairākas tikšanās ar kolēģiem. Lielākā daļa no jums Um, strādā ļoti konstruktīvi, un jūsu ieguldījums ir arī man ļoti svarīgs. Un es gribētu teikt, ka tiešām pārliecināšos, ka nākamajā reizē, kad mēs eh, tiksimies, eh, tad uh, visi būs eh, informēti. Tad eh, jautājums par Brexit ietekmi un par to, kāds modelis būs Brexitam. Nu, par nelaimi es to nevaru atbildēt. Tas ir ļoti bēdīgi, kas eh, tagad notiek. Bet nu, tagad ir jāpāriet no emocijām uz darbiem un redzēsim, vai mēs varēsim uh, šeit to atrisināt. Jūs jautājāt par mākslīgo intelektu, valodu un algoritmiem. Ir ļoti eh, svarīgi, ka mums ir politiska izvēle. Tātad jautājums ir, vai mēs gribam, lai mākslīgais intelekts mūs eh, aizstāja vai papildina. Tad mēs, eh, ja mēs to noskaidrosim, mēs varam pāriet pie nākamā līmeņa. Ehm, jautājums ir par eh, zinātni, par arhīviem. Mums var būt eh, ļoti daudz datu arhīvos, eh, bet ja šie dati netiks izmantoti, nu, tad mēs neiesim uz priekšu tālāk ar šo mākslīgo intelektu. Martāna kunga jautājums. Jūs runājot, jūs teicāt kaut ko, kas mani pār, pārsteidz. Jūs teicāt novatorisms kam un priekš kā. Nu, kāpēc tas ir skaidrs? Tāpēc, ka mēs vēlamies radīt darba vietas. Un kam? Nu, visiem. Tā arī ir tā atbilde. Tieši tāda ir šīs visas eh, programmas pati struktūra - zinātne un novatorisms sabiedrībai. Cīņē pret nevienlīdzību, ko radīs globālisms. Un, nu, tad viss kļūst, manuprāt, saprotams ka es dzirdu par to, ka lūk, šie prototipi stāvot garāžās un tā tālāk un nevar saņemt līdzekļus. Nu, protams, ļoti skumji, ja tas tā notiek. Nu, tad tas tieši tāpēc, ka Eiropā trūks investīcijas šais jomās. Nu, tātad paldies par jūsu komentāriem un es domāju, ka jūs uzdevāt pareizo jautājumu, kā rīkoties ar šīm labajām idejām. Nu jā, manuprāt, lūk, piesaistot investīcijas. Ne tikai val valsts investīcijas, bet arī privātās investīcijas. Par to jācīnās un jādara viss, kas iespējams kā jau teica arī zinātņu ministri, vajadzētu, zinātnes ministrus vajadzētu iesaukt arī finišu, min, finanšu ministru amatos, lai arī viņi tur dod ieguldījumu. Par maziem un vidējiem e, uzņēmumiem pirmkārt e, viņiem ir e, noteikts mērķis, tātad ir apmēram 24% piedalīšanās. Sākotnēji bija domāts par 20%. Tas ir ļoti labs rezultāts. Par fundamentāliem pētījumiem. Parasti es šo informāciju lūdzu no Eiropas pētījuma padomas un Eh, šie viņu dati pēc tam eh, tālāk tiek pārstrādāti projektos. Es domāju, ka šeit mums ir daži labi piemēri jau, kā mēs strādājam. Tālāk es varētu atzīmēt, ka ir jau 34 eh, patenti, kas nāk no pētījumu padomas koncepcijām. Nu, tur mēs redzam, redzam kā uh, idejas tiek eh, pārstrādātas inovācijās. Par FP9 un labāku sabiedrību nu, man vēl būtu vajadzīgas divas minūtes. Es ļoti priecātos atgriezties un runāt konkrētāk par FP9, ko mēs varam darīt. Un eh, mēs varētu pat eh, domāt par sesiju, kur tās tiktu apspriests. Tad Nika kungs. Par transportu es apmeklēju uzņēmumu, kas strādā, tātad tas ir 1,3 miljārdu vērts uh, uzņēmums, kas strādā pie ūdeņraža mašīnām. Bet, nu, ja mums nav infrastruktūras un visa pārējā, nu, tad būs e, grūti šīs mašīnas ieviest. Tā tad ir vajadzīgas investīcijas vēl tālāk nākotnē. Vēl bija vairāk jautājumu, viens bija no Kloda par enerģijas e, politikas e, perspektīvām Es domāju, ka te mums ir um, jāpārdomā, ko mēs darām. Mēs runājam par uh, enerģijas stratēģiju, ka mēs apskatīsim um, atjaunojumus energoresursus. Tad uh, mums uh, vajadzētu to pastāstīt cilvēkiem tādā valodā, kādā viņi saprot. Eh, bija eh, man eh, ieteikts tāds padoms, kāpēc nevarētu pateikt, ka mēs izgatavosim pirmo komerciāli lietojamo elektrisko lidmašīnu. Un tas būtu cilvēkiem saprotams. Un vajadzētu mūsu mērķus izteikt tādās frāzēs, kuras būtu saprotamas arī iedzīvotājiem. Tojas kundze Jūs eh, teicāt, eh, gan ka jūsu komentārs nav domāts tikai man, bet es tiešām gribētu dzirdēt jūsu priekšlikumus par atskaiti, ko jūs minējāt. Eh, šiem, šie priekšlikumi tiks ņemti vērā. Un ja mēs kaut ko būsim palaiduši garām, tad es pārbaudīšu un es eh, pacentīšos eh, izdarīt visu, kas ir iespējams. Eh, tad Roila kungs, paldies par jūsu jautājumu, kas būtu jāmaina tālāk. Es gribētu teikt, ka nevajag mainīt to, kas darbojas labi, un ir daudz, kas Eh, kas eh, labi darbojas un ko mums nevajadzētu mainīt, piemēram, par eh, pamatu pētījumiem, fundamentāliem pētījumiem. Apjoms ir jāpalielina, bet nevajag aiztikt pašus pētījumus un arī par partneru sabiedrībām nevajag neko mainīt, jo mēs jau, jau tur strādājam ļoti labi. Tālāk par visiem instrumentiem, kuri e, jau ir mūsu rīcībā, e, tie ir e, jāapvieno vienā sistēmā, kas būtu veltīta Eiropas inovācijām. Tātad es neizdarīšu izmaiņas tur, kur viss jau tāpat labi darbojas. Tad es gribētu teikt, ka es gribētu pateikties par jūsu komentāru. Es pievēršu lielu uzmanību fundamentāliem pētījumiem un eh, sociālajām zinātnēm, un eh, šodien mēs redzam būtiskas izmaiņas. Tātad pagājušajā gadā ķīniete eh, saņēma Nobela prēmiju, nu, viņai ideja radās, eh, kā izgatavot zāles pret malāriju, ideja radās no 2000 gadu veca dzējoļa. Eh, par aizsardzības izdevumiem nu, tie būtu jāatšķir no apvārsnes 2020. Tas ir atsevišķs jautājums. Eh, tālāk. Uh, Eh, nu, vēl viens teikums. Eh, Mūdīkundze, jūs eh, teicāt par inovācijām un par datubāzēm. Es jau atbildēju portugāļu valodā jūsu kolēģei, ka mums ir jāsaista dažādas nozares. Piemēram, kā medicīnas eh, studenti apgūst eh, nozares citās augstskolās, eh, humanitārās nozares, kuras viņiem nemāca. Tātad sistēma ir jāmaina un ir vajadzīga arī labāka saziņa ar iedzīvotājiem. Kā es jau teicu, atbildot Klodam. Uh, Un eh, piedodiet, ka man nav vairāk eh, laika. Es ceru, ka es eh, neaizmirsu nevienu. Bet nu, es varētu atbildēt jums divatā, ja es esmu kādā aizmirsis. Paldies, komisāra kungs, tās ir labas atbildes. Nu, sliktās ziņas ir tādas, ka jūsu kolēģe ir būs jāpagaida ārpusē pāris minūtes eh, vai varbūt pat desmit minūtes. Paldies! Dear friends, ladies and gentlemen, let me... Dārgie draugi, dāmas un kungi, tagad eh, mūsu sanāksmē piedalīsies komisāri Bielkovska, kas atbild par eh, iekšējo tirgu un mazajiem un vidējiem uzņēmumiem. Un eh, tātad būs informācija par jūsu piedalīšanos e, programmā 2017. gadam. Un e, tagad runāsim arī par 2018. gada programmu. Komisija ir nesen publicējusi Eiropas aizsardzības rūpniecības attīstības programmu, kur jūs esat e, galvenais autors. Un Tā ir plānota 2019. un 2020. gadam ar 500 miljoniem eiro. Un arī pašreizējam periodam, um, pašreizējā periodā notiek Galileo, Kopernikus un Kosme programmas, kas jau ir uh, vidusposmā, un mēs gribētu dzirdēt informāciju par to, kā šīs programmas uh, veicas. Un, kādas eh, tām ir perspektīvas, un varbūt arī par rūpniecības eh, politikas pasākumiem. Mūsu dalībniekiem, eh, deputātiem būtu ļoti interesanti dzirdēt, kas jums ir sakāms par šiem jautājumiem, lūdzu. Paldies, deputāti kungi, es priecājos šeit būt. Es eh, gribēju uzstāties eh, par šo jautājumu. Tā ir mana vienīgā, tas ir vienīgais, kas ir manā darba kārtībā. Varbūt eh, sākumā vispārīgi, ko mēs darām komisijā, bet tad es gribētu pievērst savu uzmanību trim konkrētām nozarēm, ar kurām mēs ļoti intensīvi strādājam. Tātad tika minēta, minēts kosmosa aizsardzība un uh, eh, auto rūpniecība. Pašlaik ir redzams, ka ekonomika sāk atveseļoties, bet nu nevajadzētu tomēr uh, pašlaik uh, pieļaut tādu pārmērīgu optimismu ir vajadzīgs eh, atbalsts gan uzņēmumiem, gan arī iedzīvotājiem. Ir eh, komisijas ziņojums par Eiropas sociālo dimensiju. Mēs strādājam ar eh, citiem jautājumiem, piemēram, aizsargājam Eiropu pret negodīgu tirdzniecības praksi. Un arī uzņēmumiem ir vajadzīgs finansējums Mēs arī pie tā strādājam, piemēram, jaunais Eiropas eh, investīcija kapitāla fonds drīz eh, jau būs eh, gatavs darbam. Un mēs strādājam pie tā, lai Eiropieši apgūtu jaunas iemaņas. Mēs uzlabojam vienotā tirgus funkcionēšanu pēc eh, tam, kad eh, pakalpojumu eh, pakete un pakalpojumu pakete tiks pieņemta pēc vasaras beigām. Un arī mums ir iniciatīvas par jaunām iemaņām, tātad es gribētu jūs arī informēt par to, kas notiek nozarēs, kuras es minēju. Runājot eh, par kosmosu, tā tad ir pirmā stratēģija, visaptvarošā stratēģija, kas ir eh, sagatavot novembra beigās, un jau ir pirmie rezultāti. Programmas Kopernikus un Galileo jau darbojas, un tās lieto gan uzņēmēji, gan eh, varas iestādes, gan arī cilvēki. Tālāk mēs eh, strādāsim eh, pie aktivitātes tirgu eh, jaunām programmām, arī gatavosim Galileo un Kopernikus pievēršanos tālākam prioritātiem kā klimata pārmaiņas un drošība un aizsardzība. Un attiecībā uz klimata pārmaiņām mēs tiešām būsim vadošais spēks pasaulē. Uh, Mēs plānojam uzlabot arī kosmosa novērošanu un um, sekošanu mērķiem uz Zemes un vērtēsim arī iespējamo Gausatkom likumdošanas iniciatīvu. Un mums ir vajadzīgas arī savs nesēja raķetes, es šeit domāju Ariane 6 un Vega C. Mums vajadzēs arī strādāt pie pārvaldības, tas nozīmē, ka vajadzēs eh, rīkoties eh, kolektīvi. Es eh, apsveicu jūsu komitejas atbalstu mūsu stratēģijai. Tagad atbalsts ir labi izstrādāts, un es domāju, ka rezultāti būs ar vien vairāk redzami. Nu, un arī Krelkundzes ziņojums ir mums ļoti vērtīgs bet nu, mēs vērtēsim stratēģiju tālāk, arī apspriedīsim tās budžetu. Un ja mums ir eh, jābūt skaidrībai, ka mēs varam sasniegt rezultātus tikai tad, ja ir vajadzīgais finansējums. Kosmosa programmas vidējā posma vērtējums būs rudenī, un tad strādāsim pie nākamajiem priekšlikumiem. Nākamais sektors ir aizsardzība. Eh, es eh, par to lasu eh, jau vairāk mēnešu laikā. Pirms divām nedēļām ir pieņemta aizsardzības pakotne ar trim svarīgām daļām. Pirmkārt ir pārdomas par Eiropas aizsardzības nākotni. Tas ir strateģisks dokuments ar pārdomām par Eiropas sadarbību aizsardzības jautājumos. Uh, Tālāk ir Eiropas paziņojums par Eiropas aizsardzības fondu. Un paziņojumā būs vairāk eh, aprakstīts, kā šis fonds darbojas. Un trešais, ko es gribēju minēt šodien, ir, ir regula, kas nosaka Eiropas aizsardzības rūpniecības attīstības programmu ar 500 miljoniem eiro budžetu uz diviem gadiem. Mēs eh, tajā pašā dienā, kad pieņēmām arī aizsardzības pakotni, aizsardzības fonds sāka darboties un tika eh, izteikti pirmie aicinājumi pētījumiem. Tātad tagad ir eh, jau sākušie, sākusies uh, konkursu rīkošana. Tātad es gribētu izmantot šo iespēju, lai paskaidrotu sīkāk par Eiropas aizsardzības rūpniecības attīstības programmu. Tas ir jaunums, nu, šī ir pirmā reize, kad mēs eh, piedāvājam tādu programmu, un tas ir eh, pilnīgi jauns eh, pasākums. Mērķis ir atbalstīt mūsu aizsardzības rūpniecības konkurētspēju, tāpēc juridiskais pamats eh, ir 173. pāns - rūpniecības konkurētspēja. Un, ja mēs domājam par aizsardzības savienību ilgākā laikā, tad ir vajadzīga uh, Eh, stratēģiska autonomija Eiropā. Un, lai to panāktu, ir jābūt eh, stingrai un eh, konkurētspējīgai rūpniecības bāzei. Un to mēs arī iesakām ar šo programmu. Programmas aptvērums ir tāds, ka pamatā tiks apskatīta prototipu stadija, bet varētu varbūt eh, drīzāk runāt par attīstības stadiju, jo eh, šajā stadijā riski ir vislielākie. Tāpēc arī būtu jāpievērš iespēja riska mazināšanai un eh, sadarbības veicināšanai. Ehm, programma būs 19. un 20. gadam ehm, un pēc tam piedāvāsim pilnīgāku programmu laikam pēc 20. gada. Mēs eh, plānojam eh, Eiropas līdzfinansējumu ar dāvinājumiem līdz 20% no kopējām izmaksām, pārējo nodrošinās dalību valstis. Eh, svarīgākais un grūtākais ir tas, ka mēs aicināsim dalību valstis kopīgi pieteikties šiem projektiem. Tātad, nu, vispirms vismaz eh, trīs eh, uzņēmumi no vismaz divām dalību valstīm. Mēs eh, neplānojam atkārtot jau esošās struktūras, bet izmantosim tās, kas jau pastāv īpaši Eiropas aizsardzības aģentūru. Uh, Tomēr aizsardzības aģentūrai būs eh, jāparāda, ka tā ir spējīga izmantot eh, šo finansējumu. Geogrāfiskais līdzsvars ir ļoti svarīgs programmai, un šī programma nav domāta tikai lielajiem uzņēmumiem un lielajām dalību valstīm. Eh, tomēr mums būs jāpārliecinās, ka Eh, labumu var gūt mazie un vidējie uzņēmumi no dažādām valstīm. Ir eh, vajadzīgs, eh, lai aizsardzības rūpniecībā notiktu pārobežu sadarbība un lai, tieši, lai tas būtu mm, tiešām vienots tirgus atbilstoši Eiropas aizsardzības darbības plāna trešajam pīlāram. Tāpēc mēs paredzēsim daļu budžeta maziem un vidējiem uzņēmumiem. Un beidzot, par 500 miljoniem eiro, ko mēs piedāvājam. Es zinu, ka šeit jau rodas e, daudz jautājumu. Mums bija e, rūpīgi jāapsver tas, ka Eiropas budžetā manevrēšanas iespējas ir ierobežotas. Tomēr, ja mēs gribam nopietni sadarboties aizsardzības nozarē, tad ir jāatbalsta vajadzīgs pietiekams finansējums un e, tam ir jābūt pieejamam salīdzinoši ātri. Tagad mēs strādājam tikai dažus mēnešus, mazāk nekā gadu ar šo programmu. Un e, nu, vēl šajā budžetā jau būs e, rezultāti. Mēs ļoti rūpīgi izveidojām budžetu, tad piešķīrām jaunus līdzekļus un arī eh, mainījām eh, esošos eh, budžeta izdevumus. Mēs pārliecinājāmies, ka neviens projekts netiek aizkavēts un arī netiks ietekmēta programma, programmas attīstība nākotnē. Mēs iesakām arī vienu miljārdu apmērā budžetu nākamajā eh, daudzgadu finansu schēmā. Un tagad eh, komisija ir eh, savu lēmumu pieņēmusi, un tagad citām institūcijām ir jārīkojas tikpat apņēmīgi. Pašlaik mums ir vajadzīgas ļoti ātras sarunas, ja mēs gribam, lai programma darbotos no 2019. gada bet e, ir e, vajadzīgi labi projekti no dalību valstīm. Tas nav viegls uzdevums, tomēr tā kā visas dalību valstis e, piekrīt šai programmai un aizsardzība tiešām var mainīt Eiropas nākotni, tad ir vajadzīgs vienoties ātri un arī ātri rīkoties. Es eh, arī aicināju Eiropas ministrus pirms Eiropas eh, padomes eh, atbalstīt šo iniciatīvu. Mums ir jābūt konkrētiem projektiem un jāatceras, ka gan darbības sagatavošanās, gan arī attīstības programma ir eksperimentālie projekti un eh, tie palīdzēs mums noteikt, vai pārvaldība un noteikumi atbilst eh, tiem, kas varēs darboties nākamajā daudzgadu finansu plānā. Un ir arī pārbaude, vai Eiropas eh, institūcijas varēs tikt galā ar šo projektu. Tālāk par autobūsu sektoru. Um, augstā līmeņa grupa GIR 2030 drīz pabeigs darbu un oktobrī viņi pieņems gala ziņojumu ar politikas ieteikumiem. Un um, ziņojumā tiks apskatīts uh, emisiju nulles līmenis un arī autonomās uh, mašīnas. Pie tām vēl daudz ir jāstrādā un varbūt uh, sabiedrība vēl nav pilnīgi gatava e, šiem automobiļiem, bet e, autonomā e, vadīšana, auto, autonomais transports tiešām ir svarīgs Eiropas nākotnē. Un mēs, pie, tāpēc es piedāvāšu konkrētas idejas līdz 30. gadam. Ar nulles emisiju automobīļiem šeit situācija ir daudz labāka. Ir eh, ar vien lielāka skaidrība sabiedrībā, ka eh, tie ir vajadzīgi, bet ir jāpārvar emisiju skandāls. Esmu ļoti nomažījusies par vidēja termiņa ietekmu uz nozu un domāju, ka ilgtermiņa ietekme būs vēl ļaunāka. Tas radīja politiskas diskusijas attiecībā uz šo potenciālu aizliegumu dīzelim. Tas var novest pie strauja dīzeļu tirgus sabrukuma Eiropā, un tas nav neviena interesēs. Tā rezultātā tikai rūpniecībai tiktu liekti nepieciešamie fondi ko, un līdzekļi, ko investēt nulle, nulles emisiju transporta līdzekļos. Uh, Tāpēc es joprojām gribu izteikt aicinājumu nozarē, rūpniecības nozarē pieņemt tālākus brīvprātīgus pasākums, lai samazinātu NOx emisijas pašreizējai dīzeļu flotei Eiropā. Un, ja rūpniecība vēlas dīzeli kā degvielu saglābt, tad tai jārīkojas pašai. Mēs taču šobrīd neesam apmierināti ar viņu reakciju. Un visbeidzot, kas nebūtu nav maz svarīgākais, vēlos runāt nu, par visai labo diskusiju tēmatu arī Strasbūrā pagājušā nedēļa e, kopēju saskaņoto visaptvarošo rūpniecības stratēģiju. Daudz no jums esat to pieprasījuši. Vēlos teikt jums paldies Tojas kundzei, paldies par uzdoto jautājumu, ka šīs debats izraisīja. Mēs, kā jūs zināt, te varbūt atkārtojos, e, nācam klējā nevis ar vienu, bet vairākam stratēģijām bet pievērsīšos konkrētāk eh, rūpniecībai, vienotajam tirgum, kapitāla eh, tirgumu, sākumu uzņēmumu, iniciatīvu un tā tālāk. Kā jūs redzat, esam, esam visu šo rūpniecību sistematizējuši mūsu darba jomās un atkārtoju to vēl vienreiz, bet es saprotu jūsu bažas un uh, rūpes par šo visaptverošo saskaņoto stratēdiju šķiet Strasbūrā pietiekami skaļi un, lau, un, un skaidri pateica to, ka es personīgi atbalstu vienu visaptverošu stratēģiju Eiropas rūpniecībā un ceru, ka mums izdosies šo mērķi arī sasniegt līdz šī sasaukuma beigām. Es turklāt arī zinu, ņemot vērā, ka strādājis pie dažādām šīm stratēģijām horizontālā līmenī, uh, ka visi šie rūpniecības aspekti ir pievienoti direktīvās, ka mēs esam gatavi, mums ir labs, labi dati, labs mm, kopējais ietvars dialogs ar interesētajām pusēm. Bet mums būs vajadzīga jūsu palīdzība un rēķinos te ar jums. Un noslēgumā gribēju teikt lūko. Ko mums ir vajadzīgs, kas mums vajadzīgs šajos pēdējos divar pusmandāta gados? Rezultāti. Pakotnes stratēģijas ir izstrādātas, un ar prieku minēja arī šo kosmosa stratēģiju, kas jau sāk nest rezultātus, bet mums ir vajadzīgi tālāki rezultāti. Nav nekādas jēgas runāt tikai par to, ka vajadzīgs vienotais tirgus un pēc tam katru priekšlikumu atšķēdīt, padarīt vājāku. Nav nekādas jēgas pieņemt kaut kādu, runāt kaut kādus striktus vārdus par īstenošanu, bet tad pēc tam pretoties jau kādai darbībai, kad eh, parādās intereses, eh, kāda, kad citas intereses. Tas nenāk par labu rūpniecībai. Protekcionisms arī nenāk mums par labu Mums ir jāizmanto kopīgiem spēkiem šie divi ar pus gadi, lai dotu rezultātus uh, visam šīm stratēģijām. Paldies! Paldies! Es un atvainojos, ka izteicos tik gari. Paldies, komisārs Kunze! Paldies par šo prezentāciju! Un tātad lūk arī, nu, zinām, informācija par komisijas darbu programmu šogad. Tālāk pāriesim pie grupu pārstāvjiem. Kariņa kungs, Tautas partijas vārdā. Lūdzu. Uh, thank you very much, Chair. Mēs paldies priekšādātājiem, paldies komisārs kundze, esmu šeit jums pa labi. No jums pa labi. Jāsaka, visai interesanti bija jūsos klausīties. Man šķiet, ka tad, kad raugāmies vēsturē, arī uz aizsardzības nozari, mil, aizsardzības militārajām vajadzībām, redzam, ka tieši tā ir virzījusi bieži uz priekšu pētniecību un novatorismu. Tad nerunājot tikai par tiešas piemēroju, tieši piemērojumu pētījumiem, kas eh, nu, varbūt nav tik nenāk par labu labklājībai, bet arī par to, ka atsevišķas tehnoloģijas pēc tam vēlāk tiek pārnestas uz civilo jomu kļūst nemitela, nemilitāras atsevišķos aspektos un tādējādi nes arī tālāku peļņu. Te domāju par savu pašu pieredzi. Es biju students, toreiz strādāju pie balss atpazīšanas tehnoloģijām un finansējumu toreiz tam saņēmām no ASV valdības aģentūrām, bet šobrīd eh, visi šie nosaukumi ir daudz jaukāki, bet toreiz šīs tehnoloģijas tika finansētas uh, nevis no Eiropas puses, bet no ASV valdības puses. Es domāju, nu ir pienācis pēdējais laiks Eiropai saprast, ka, lai mēs palīdzētu mūsu rūpniecībai un ekonomikai efektīvāk konkurēt ar ASV nozerēm, mums nepieciešams pašiem finansēt pētniecību ne tikai kosmosa jomā, kas, protams, ir labi un slavējami, bet arī aizsardzības e, jomā. Es domāju, ka tas ir pareizais virziens. Tāds komentārs, bet man ir arī jautājums. Par autobūvas nozaru, ko jūs arī pieminējāt, es domāju, ka tā ir svarīga nozara Tas joprojām ir ļoti aktuāls temats. Jūs runājat arī par zināmiem nākotnes problēmu jautājumiem. Šajās autonomās vadības automašīnas, nulles emisija automašīnas un daudz citas lielas lietas, uz kurām mēs jau virzāmies. Bet zinām, ka Eiropas autobūvs nozara joprojām ražo un pārdod ļoti daudz tādus transporta līdzekļus, kur ir iekšdežas dzinēji, dīzeļtehnoloģijas. Un Eiropa šeit ir pat priekšgalā. Mēs taču zinām, ka dīzels tika izstrādāts Eiropā kā pasažieru automašīnu degvielu un atbilstīgi mūsu CO2 emisiju samazināšanas mērķiem šis dīzels bija atbilstīgs, bet tagad parādījušies ir skandāli. Protams, tur pie vainas konkrēti uzņēmumi un liela daļa atbildības šai gadījumā jāuzņems pašiem uzņēmumiem, jo tās faktiski tiešām diezgan brutāli pārkāpušais tiesību aktus, bet tāpat laikā ir arī dalība valstu pāraudzība, kas nav darbojusies. Tik veida apstiprinājumi, kas ir bijuši nepietiekami. Nu, tad mans jautājums ir saistīts ar šo nu, uzraudzīšanu. Kā tad tiek uzraudzīti visi šī tiesību aktu izpildi? Kas mainīsies šai jomā komisijas darbā, lai pārliecinātos, ka dalība valstis tiešām arī ievēro? visus šos standartus, ko mēs pieprasām, jo, manuprāt, ir visai skaidrs, un es biju arī daļa no šīs visai interesantās komitejas sastāva, kas strādāja pie emisijām. Es šķiet pilnīgi skaidrs, kāda ir komisijas loma bijusi šai, nu, tā teikt, uzraudzības darbā. Tā nav maznozīmīga. Kāpēc to saku? Tas tāpēc, ka ir ārkārtīgi svarīgi uzturēt sabiedrības uzticēšanos, jo autobūvas nozara pat kā tāda ir diezgan liels Eiropas Savienības ekonomikas virzītājs spēks. Tas attiec arī uz eksporta eh, jomu, un tā ir viena no tām jomām, kurā ir plašs novatorisms mm, piemēram, visu šī virzību uz autonomas vadības automašīnām, tas daudzus interesē. Tātad, kas tiek darīts pie uzraudzības jautājumiem, lai atjaunot sabiedrības uzticēšanos? Lielas paldies! Tālāk Tojas kundze S un D grupas vārdā. Priekšādātāji, paldies. Komisārs kundze. Nevēros runāt par aizsardzības jomu, lai arī zinu, ka tā, protams, ir ļoti svarīga joma un tam ir arī dažādi tālāk ietekme uz civilo eh, rūpniecību, bet gribu turpināt jautājumu par rūpniecības digitalizāciju kopā ar Butikoferu kungu esam pie šī jautājuma strādājuši. Tam ir konkrēts seks arī uz manu valsti, uz Franciju, uz Vāciju. Uh, šie 4.0 plāni, kas visur tiek izstrādāti. Esam piedzīvojuši, ka tad, kad runā par pētniecību, tad ir arī dažādas tālākas netiešas ietekmes un daļēji šīs programmas eh, pievēršas, protams, arī MVU, kam sākotnē nemaz nav nekādas nojausmas, cik liels solis priekš tiem jāspēr tieši digitalizācijas jomā, lai ņemtu vērā visas šīs jaunās tehnoloģijas. Biznesa modeļi mainīsies pašos pamatos Tātad, ko varam darīt, lai radītu atbilstīgu telpu digitalizācijai? Te tika runāts par telpu novatorismam, par kompetenču centriem, izcelības centriem, šīs, šīs, jo, šīs vietas, kas dalību valstīm jārada eh, tā kā tāda inkubātora, kur viss tas tālāk varētu attīstīties. Nu, tā tad lūk, MVU, mikro uzņēmumi, tas taču arī ir ļoti svarīgs elements mūsu kontinentu kopējajā e, situācijā. Mums ir jārod iespējas, kā šīs jaunās tehnoloģijas vairāk izmantot. Mums ir vajadzīgs tālāks atbalsts arī ražojošie nozarei. Nevaram visu atstāt tikai dalībvalstu rokās. Esmu pārliecināta, ka pat tad, ja mums būtu 27 šādas 4.0 e, programmas, tad tik un tā mēs eh, krietni labāk varam radīt Eiropas pievienoto vērtību, ja rīkojamies saliedēti. Daudz ko varam iegūt, lai, ja identificējamies ar šādām saliedētām kustībām. Otrs komentārs. Domāju, ka mums jāpievēršas arī Mm, tātad šī, šī, šīs lomas centrālumam e, ir jāpiedāvā gan tieši, gan netieši atbalsts centrāli. Tas nozīmē, ka jābūt tādai ļoti horizontālai pieejam, tā lai arī citas programmas rūpniecība atbalsta, nu, piemēram, digitalizēta ietekme rūpniecība, novatorisms pētiecība, ietekme rūpniecība, tāpēc aicinām komisāru pievērst uzmanību arī tam, lai piemēram, tiktu veicināta tāda pētniecība, kas nāk par labu visiem, un arī atsevišķai rūpniecībā, rūpniecībām, nu, rūpniecības daļām ir jābūt eh, spējīgām iziet cauri pārmaiņām un izaugsmai. Tas mums jādara ar mērķi nodrošināt pozitīvas pārmaiņas rūpniecībai. Tātad pārēj uz ilgtspējību, ilgtermiņa vīziju, konkurētspējas uzlabošanu, kvalitātes pieaugumu gan precēm, gan pakalpojumiem, jo rūpniecība, protams, tad savukārt tālāk rada telpu jauniem pakalpojumiem. Tātad, lūk, tādai jābūt šai rūpniecības stratēģijai. Nu, tā gandrīz kļūst invazīva savā ziņā, tā ie, ielaužas citās politikas izstrādes jomās. Un tā rezultātā tam vajadzētu kalpot visai tautsēmniecībai. Nākamais runātājs. EKR grupas vārdā Tošenovskī kungs lūdzu. Paldies, iešies atvainojos, ka es jūsu uzstāšanās sākumu tomēr nedzirdēju, bet man jāsaka šeit parlamentā tik daudz pienākumu, ka nevarēja būt klāt. Un tomēr eh, no runas otrās daļas varēja konstatēt, ka Galileo un kosmosa projektu rezultātā esam nonākuši pie īstenošanas fāzes, sākam gūt rezultātus, un es tiešām uh, priecājos, ka tas ir būtiski tagad tāds, eh, nu, paraugu projekts, tam, un, un kas hrestomātiski parāda, ka Eiropa var daudz ko panākt tehnoloģiju un attīstības jomā, un var arī tālāk izmantot šādu eh, Eiropas sistēmu, kā piemēram, lūk, Eiropas navigācijas sistēma. Es turklāt arī uzskatu, ka tieši šādā veidā varētu atrisināt daudzveidu problēmas ar finansējumu, tieši kopējā veidā. Bet man ir arī jautājums, un tas nāk kā reakcija uz to, ko jūs teicāt par šo straujo pāreju un plašām ambīcijām autobūvs nozarē. Jo jāsaka, šeit e, pastāv tāds zināms spiediens šobrīd ātri pāriet uz kaut kāda veida autonomo automašīnu vadītāju, bet tas ir tehnoloģijas, kas tomēr piedienas nākotnē. Un no otras puses, varbūt, ka mēs esam pārāk strauji e, mēģinot kaut ko tādu panākt, varam, diemžēl, panākt to, ka visi šie, nu, visa šīs automašīnas, kas piesārņo darbu, tiks izmantotas pēc iespējas ilgāk. Jo šobrīd vēl šīs elektriskās un um, ūdeņražā darbības automašīnas nav vēl tik pieejamas. Un tad, nu, rodas milzīgi jautājumi, kas tad notiek šai gadījumā, nu, elektriskie auto, kā tos piemēro, kā šīs bateri, baterijas uzlādē, kā tās piegādā. Un tāpēc mans jautājums ir šāds. Vai, ne, vai mēs pārāk nesteidzamies ejot uz šo nākotni? Uh, vai tas nenāks mums pašiem par sliktu, jo šādi ultramoderni automobīļi būs pārāk dārgi un nebūs pieejami. Cilvēki tos nevarēs atļauties, un līdz ar to šis nomainīšanas, šī nomainī, šis nomainīšanas ātrums tik strauji nemaz nenorisināsies. Vai jūs varat, piemēram, konstatēt, e, kādas automašīnas vada mazāko uzņēmumu īpašnieki un darbinieki, jo, nu, te, te viņi izjūt spiedienu par emisiju e, līmeni samazināšanu, bet nespēja to, nu, citādi risināt Butikoferkungs tālāk. Thank you, President. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Arī paldies eh, komisārs kundzei, ka jūs ieradāties šajā pēcpusdienā mūsu komitejas sēdē un eh, pastāstījāt par to, ko esat paveikusi, ko darīsiet. Jūs teicāt, ka eh, stratēģija ir svarīga, bet mūsu komiteja īpaši interesē iespējas jūs atbalstīt, bet tam ir nepieciešams papildus stratēģijas gan uzņēmē darbības viz, vide, gan eh, daudzi deputāti, gan eh, arotbiedrības. Visi vēlas eh, daudz spēcīgāku fokusēšanos ne tikai jūsu konkrētajā domēnā, bet arī, lai komisija vispār vairāk runātu par industriālo politiku. Ne tikai tāpēc, ka tas ir svarīgi Eiropai, bet gan arī tāpēc, ka starptautiskā konkurence attīstās tik ļoti strauji, ka ja mēs uzsver neliksim uz uzņēmēju darbību, tad uz industriālo politiku, tad mēs būsim ie, iekavētājos. Ir eh, investīcijas jāveicina, un eh, es ticu, ka mums ir eh, jāiestājas par mūsu rūpniecību. Es uzskatu, ka ir vairāki jautājumi, kuri nekad nav tikuši atrisināti. Mūsu komitejai ļoti tuvs ir jautājums par MVU, ko dara FTI, Es zinu, ka jūs pie tā strādājiet. Un nebūs pārmērīgi teikts, un to jūs arī vienmēr esat uzsvērus, ka konkurēt spēja un inovācijas iet roku rokā, bet um, industriālajai politikai ir jāiet eh, roku rokā arī ar tirzniecības politiku un nevis tikai jābūt tādam kā atzaram tirzniecības politikai. Un visbeidzot konkurences likumdošana. Vēl viena piezīme - aizsardzības joma. Uzskatu, ka ir būtiski investēt aizsardzības eh, politikā bet eh, komisijas eh, rīcība nav pārāk strikta, jo 500 miljonus eh, atvēlēt. Kapacitāte veiktspējai, 500 miljonu veiktspējai, ciešāka sadarbība. Komisija pati ir sagatavojušas skaidrs, ka 25 līdz 100 miljonus gadā mēs varētu ietaupīt tikai un vienīgi sadarbību veicinot. Domāju, ka mums vajadzētu arī iepirkuma direktīvu, kas tika pieņemta jau 9. gadā, labāk īstenot. Tas arī mums ļautu daudz ko sakārtot. Nu un būtiskākais jautājums, vai tiešām šeit ir salikti pareizie akcenti, bet eh, tas jau varbūt nav šās diskusijas uzdevums. Very much, kolīgi. Paldies, kolēģi. Nākamais runātājs Kokļičaka kungs goja grupas vārdā. Lūdzu. Děkuji, tak tentokrát jsem to snad zvládnul nalevo. Eh, děkuji paní komisařce za... Es paldies, komisārs Kunze. Paldies par šiem ievadvārdiem. Tie bija ļoti visaptvaroši. Un es tieši tāpat kā kolēģis to, Tošinovskij kungs arī gribu vajadzētu par šo kosmotu programmu. Visi šie satelīti, jā, tie ir palaisti tie jau ir kosmosā, nu un tad tagad par to jārunā par to, ka gandrīz vis, visām organizācijām vajadzētu ar to arī nodarboties, eh, domāt par to, kā to izmantot, šī programma darbojas. Un te nu gribu lūgt jums sakojošo, lūgt jūs palīdzību, ņemot vērā, ka tam ir vajadzīgs, eh, nu, tāds ļoti kvalificēts darbs. Un, turklāt arī, protams, ļoti interesanti ir visa šī programma. Tā varētu būt liederīga visām mēs dalību valstīm. Un jautājums jums, kādus pasākums esat paredzējis īstenot? Lai aizsargātu šā ziņā ēst tirgu. Kā jūs to darīsiet? Kā panāksiet to, ka mēs būsim tikpat elastīgi kā ASV? Un, nu, man liekas, jums ļoti strauji šeit jāceras pie darba. Eiropas kosmosa stratēģija lieliski, ka tā ir nesusi panākums, un tagad aizsardzības programma kad es par, eh, ar Čehijas rūpniecības pārstāvjiem runāju par šo jautājumu, viņi teica, ka, lūk, viņi baidās, ka tas būs Eh, kaut kas tāds, kur labumu gūs tikai lielo valstu aizsardzības rūpniecība, un mazajām valstīm nekas nepaliks pāri. Eiropas nozara galu galā nu, ir, ir saistīts ar izējas materiāliem, metāls, stikla un tā tālāk. Nu, tas viss ir kaut kur jāsaražo. Vienalga, ko mēs arī negrasamies ražot. Un tātad, kā jūs uh, šai jomā, šai materiālu jomā novatorismu veicināsiet, jo tas, protams, arī būs atslēgvārds rūpniecībai. Tas pat ir, manuprāt, svarīgs par auto no būvi. Van Bremt. Uh, Brents kundze. E, paldies, priekšsēdētāja kungs, godātā komisārs kundze. Paldies, ka ieradāties, kaut arī jūs teicāt, ka esat nedaudz apsirgus. Paldies. Pāris e, komentāri par automobīļu nozaru. Jūs jau droši vien sagaidat, ka es tādu jautājumu uzdošu. Mēs jau pie tā strādājām izmeklēšanas komitejā, un jūs jau agrāk esat pieminējusi, ka e, parlaments eh, nobalsoja par šīs izmeklēšanas komitejas gala ziņojumu. Komitejas darbs ir beidzies, bet es tikai vēlējos pateikt, ka komitejā mēs pieņēmām ne tikai vairākus dokumentus un gala ziņojumu, kas bija ļoti veiksmīgs, nē. Tagad ir jāsāk īstenot to, ko parlamentā esam lēmuši un par ko diskutējām mūsu izmeklēšanas komitejā, bet tas ir arī jūsu lauceņš, šās komitejas ieteikums un rekomendācijas īstenot dzīvē. Šajā sakarībā trīs jautājumi vai, ja vēlaties, piezīmes. Pirmais jautājums par RTI un par atbilstības faktoru. E, jo, protams, e, ne tikai izmeklēšanas komiteja, bet arī iepriekš bija skaidrs, ka šis atbilstības faktors, tā tad šis kritērijs, šis koeficients ļauj trīs gadus pārsniegt eh, šo eiro, eiro seši nomu par 110%, kaut arī šobrīd ir pilnīgi skaidrs, ka tehniski ir iespējams izpildīt šos normatīvus jau tagad un tūlīt. Uh, Jūs esat to teikusi jau iepriekš, un to jau pieminēja vairāk citu runātāji. Mums ir jāpārskata šis kritērijs, un 17. Eh, gads ir gads, kad mēs pārbaudīsim šo kritēriju koeficientu izpildi. Tātad, komisārs kundze, varbūt jūs varat nākt klajā ar konkrētu priekšnekumu. Divi citi jautājumi ir savā starpā saistīti, jūs jau arī to pieminējāt savos ievadvārdos. Es jums nepiekrītu, nepiekrītu jūsu viedoklim, ka mums ir nepieciešams vairāk brīvprātīgu nozares rīcības gadījumu. Tātad brīvprātīgums un atstāšana savā vaļā nozarē nedarbojas, ir nepieciešams regulējums un normatīvi akti. Uh, es neesmu pārliecināta, ka normatīva, kas balstās uz brīvprātības principu un labās gribas principu, kaut ko dos. Tas arī parādījās mūsu izmeklēšanas komitejas eh, gala ziņojumā, ka vajag šo eiro septiņi normatīvu kopumu. Jūs teicāt, ka tas būs 23. gadā, un atkal šeit ir jāpiemina Ķīna un Amerikas Savienotās valstis. Uh, Šiem abiem, šīm abām lielvarām ir daudz spēcīgākas, daudz spēcīgāki kritēriji un ierobežojumi nekā Eiropai. Tas ir ne tikai no parlamenta viedokļa graujoši, bet arī, la, bet arī mūsu nozarei ir jābūt konkurētspējīgai, tāpēc šī Eiro 7 normatīva kopums ir nepieciešams. Tāpēc domāju, komisārs kundze, jums ir jāsagatavo jauns priekšlikums Eiro 7 Eiro 7 nosaukumā. Un pēdējais jautājums. Nulle emisiju normatīvas. Jūs to pieminējāt, jūs teicāt arī brīvprātības princips, eh, brīva grība, jauna CO2 regula. Tas būs eh, mobilitātes pakotnē. Tā tad priekšlikums būs, bet es domāju, ka arī šim normatīvam un tā izpildēji nav jābalstās tikai uz labo gribu, bet gan tam ir jābūt saistošam. Saistošam, kā tas šobrīd jau ir ieviests Kalito Kalifornijā, lai arī autoražotāji varētu doties pa pareizo ceļu un lai tirgū daudz vairāk elektromobīļu. Paldies! Martaukums nākamā. Martēna kungs, paldies priekšādātāju komisārs kungs, paldies, ka esat ieradusies. Viens jautājums. Šķiet vakar mēs nobalsojām komitejā par vienošanos par eh, negodīgu konkurenci autobūvas jomā. Un es domāju, tur bija panākts labs kompromiss. Liels vairākums šo kompromisu arī atbalstīja. Vai jūs atbalstīsiet šo tekstu? Jūs labi zināt, ka tajā brīdī, kad nonāksim pie triloga, eh, nu, spēcīgi nozars pārstāvji teiks kaut ko citu, viņi centīsies šo parlamentu vienošanos nu, padarīt vājāku. Nu, tātad vai jūs piedalīsieties eh, šajā cīniņā mūsu pusē? Nu, tas, tas runāja par Inta ziņojumu. Pirms tam arī itra komitejā par to tika, pie tā tika strādāts otrs jautājums. Vai jums man palīdzēsiet arī darbā ar Vestagars kundzi, lai pārdefinētu to, kas tad ir šis atbilstīgais tīkls? Nedrīkstam pieļaut, ka katru reizi, kad rodas kaut kāds tāds uz priekšu virzošamies uzņēmums, uz priekšu, tad, nu, viņam nu, apgriež žagus, bet ir taču globāla konkurence. Komisija vienmēr ir ļoti pārsteigta. Lūk, ka mums ir tikai šie mazie uzņēmumi. Kā tas nākas, ka mm, Ķīna, lūk, ieņem lielāko pasaules tirgus daļu. Tāpēc es domāju, ka pirms mēs domājam par to, kā izdomāt jaunas uh, nozars un tā tālāk, mums vajadzētu stabilizēt esošās nozars Un te paturpināšu to, ko teica kolēģi Katlīna. Nulle emisiju uh, rūpniecība, jo CO2 izmaksas pieaugs un pieaugs ļoti stipri. 10, 15 gadiem to es nezinu, kad tieši, bet, uh, nu, tas tā notiks. Un tad jūs šobrīd domājat, vai jums nešķiet, ka šī reforma būtu jāveicina? Mums šobrīd ir tādi instrumenti, kas ļautu veicināt investīciju šai, šai jomā. Un pērējais par to runājam arī ar Moedas kungu nu pat. Ko darīt ar patentiem? Eiropa arī ir investējusi ļoti daudz pētniecībā, novatorismā, bet, nu, diemžēl, nu, piemēram, elektrisko automašīnu jomā, nu, tas nav izdevies. Kā panākt to, ka patenti patiešām kļūst par atbilstīgu reindustrializācijas instrumentu, un lai nav tā, ka šis novatorisms aizplūst kaut kur citur? Un ka tas netiek pie, vai, piemēram, ka tas netiek izmantots vispār. Thank you very much. Kolī... Paldies, kolēģi! Nākamais runātais Turmes kungs, lūdzu. Paldies, komisārs kundze. Esmu spiests pieminēt, ka dīzelgeitas lietā jums eh, bija ļoti laba mācības stunda, tāda skarba mācības stunda. Time, Susie, on... Pirmo reizi, kad jūs eh, ieradāties šeit, eh, jūs eh, neapzinājāties šo, šīs krāpniecības apjomu, bet tagad, tātad Vācija toreiz lēm, lēmēja padomē nonāca mazākumā, un tas ir labi. Bet tagad, kas mums ir jādara? Pirmais komisijai būs eh, būtiska loma jāspēlē tirgus uzraudzībā. Es eh, esmu sekojis līdzi GC un eh, kā mēs izmantojam cilvēku resursus, kaut arī komisija un parlaments arvien vairāk uzrauga tirgu bet eh, pēdējā mēneša sliktā pārvaldība, vai jūs pārunājiet šo situāciju ar jūsu kolēģi Navračiču? Otrs eh, par akumulatoriem. 35 līdz 40 procenti no elektriskā automobīļa cenas ir baterija, ir akumulātori. Mēs vispār par to nedomājam. Un uh, Vācijas automobiļu ražotāji dīce ar eh, Nokijas sagatavoto karti, it kā mēģina sada sadarboties. Tas jau ir labi, tā ir programmatūra. Bet uh, akumulātori, lielās, lielie automobīļu raža, ražotāji, Ja mēs nerunāsim par šo jomu un neko šeit nedarīsim, tad mēs būsim zaudētāji. Kā uzlabot akumulātoru un elektrisko bateriju ražošanu Eiropā? Šobrīd Amerikas Savienotās valsts jau ir priekšā Āzijas ražotājiem. Kāpēc mēs tam ne, nesam to panākuši? Thank you, colleague, for your question. Paldies eh, kolēģim par jautājumiem un piezīmēm. Paldies. Es varbūt atbildēšu pa grupām. Pirmkārt par autorūpniecībai. rūpniecībai vai varbūt sākšu ar aizsardzību un pētījumu civilo lietošanu. Patiešām aizsardzība ļoti bieži liek eh, rada jaunas inovācijas, piemēram, internets ir tādā veidā radies. Un eh, fonda mērķis ir eh, izlīdzināt starpību starp mums un pārējiem reģioniem. Un e, investējot tehnoloģi, aizsardzības tehnoloģijā un aizsardzības spējās noteikti būs arī ietekme uz civilo e, rūpniecību. Kāpēc ir svarīgi strādāt pie pētījumiem? tāpēc, eh, ka būs rezultāti arī civilai nozarei, un to mēs redzam eh, pēdējos sešos mēnešos. Ir eh, būtu vajadzīgs no 25 līdz 100 miljardiem eiro gadā. Un mēs varētu ietaupīt šo naudu, ja mēs labāk sadarbotos. Pašlaik ir divas direktīvas par uh, Um, iepirkumiem, un mēs uh, pašlaik uh, sākam dialogus ar dalību valstīm, jo mēs zinām, ka nu, situācija nav uh, tik spoža, kā mēs vēlētos, bet nu, es negribētu piekrist, ka mūsu darbam vispār nav nekādas jēgas, jo mēs gribam veicināt uh, sadarbību. Un es domāju, ka no manas eh, perspektīvas, un arī ja skatāmies uz šo divu direktīvu ieviešanu, tad eh, kopīgie iepirkumi būs visgrūtākie. Tātad būs vajadzīgs šis 20% līdzfinansējums un vismaz trīs eh, uzņēmumi no vismaz divām valstīm, nu, protams, varbūt arī vairāk un eh, budžets ir 500 eh, eh, miljardu diviem gadiem. Un nu, nozari ir gatava un noteikti kopīgie iepirkumi. Viņiem būs interesanti, bet viņiem tie būs jāgatavojas. par eh, Galileo projektu un arī saistību starp aizsardzību un kosmosa nozari. Galileo pašlaik un arī tālāk nākotnē būs eh, viena būs eh, precīzākā un arī tehnoloģiski vismodernākā eh, satelītu programma pasaulē. Eh, pašlaik mēs gribam, lai Galileo ieviestos tirgu, lai sāktos inovācijas, pateicoties šai programmai, un tagad Eiropā uzņēmumi lieto Galileo ražotos datus, un tiešām svarīgākais Galileo būs eh, arī pielietojums privātajā sektorā. Piemēram, Čehijā pastāv uzskats, ka šeit aizsardzībai būs dominējošā loma. Un arī es tagad eh, paskaidroju, ka eh, aizsardzība ir ir eh, saistīta ar eh, inovācijām. Es gribētu, lai nozare aktīvāk iesaistās eh, šajos projektos, lai gan mēs nemēģinām piespiest nevienu dalību valsti. Pašas dalību valstis izvēlēsies, kurus projektus vajadzētu finansēt. Un arī vakar es mēģināju pārliecināt, ka ir eh, saistības starp eh, aizsardzību un kosmosu. Un mēs arī eh, savu Gosatkom programmu padarīsim stiprāku. Pašlaik, kamēr vēl nav iesniegti projekti, es neredzu nekādus apdraudējumus kosmosa uh, sektoram un arī nav nekāda grūtības gaidāmas uh, maziem un vidējiem uzņēmumiem. Būs uh, paredzēta budžeta daļa maziem un vidējiem uzņēmumiem. Mazie uzņēmumi mazākās valstīs, piemēram, varēs piedalīties kiberdrošības projektos, kas arī tiek veidot Eiropā. Un mazās valstis un mazie uzņēmumi noteikti gūs labumu no kosmosa un no aizsardzības stratēģijas un arī no saiknes starp abām šīm nozarēm. Tagad par autorūpniecību, nu varbūt par digitalizāciju šajā nozarē, Tojas kundze jautāja. Vispirms ir jāievieš dokuments par digitalizāciju. Ir labāk jāsaskaņo mūsu valstu digitālās stratēģijas, un mums ir vajadzīga Eiropas rūpnieciskā stratēģija. Ir vajadzīgi nozares standarti un jābūt arī tehnoloģijām, kas veicina tālākas inovācijas. Par to tika runāts eh, Strasbūrā. Uh, Ir arī jāsaskaņo dalību valstīs eh, valsts atbalsta politika un būtu vajadzīga arī eh, digitalizācija šajā nozarē un daudzās citās. Par datu ekonomiku tas arī tik minēts. tagad mēs eh, sākam eh, strādāt pie datu ekonomijas, un šeit atkal ir saikne ar kosmosu, jo Kopernikus programma būs eh, datu, lielākais, svarīgākais datu piegādātājs. Tie būs bezmaksas dati uzņēmumiem un pilsoņiem, un process būs ļoti vienkāršs. Nu, tagad par automobīļiem, par tipu apstiprināšanu. Vispirms turpināšu politiku. Jūs varbūt zināt, ka es nosūtīju Volkswagen vēstuli, varbūt jūs esat to redzējuši. Mūsu priekšlikums par tipu apstiprināšanu tiks sāks skatīts trialogos, varbūt vēlāk šonadēļ mēs eh, jau varēsim to izdarīt. Un, eh, kā es teicu iepriekš, mums ir vajadzīga Eiropas Savienības eh, uzraudzība lielākos apjomos. Nu, lai gan es nevēlos pārņemt šo funkciju no dalību valstīm. Uh, par bezemisiju automobiļiem. Skatīsim ziņojumu no 2030. gada augsta līmeņa grupas un tālāk ieteiksim izpusīgu risinājumu. Ir arī iniciatīva par baterijām un baterijām par uzlādēšanas infrastruktūru. Protams, ja ražošana pieaugs, tad eh, bez emisijas automobīļi kļūs lētāki. Ķīna jau eh, palielina ražošanas apjomus, un mums ir arī jāstrādā pie ražošanas apjomiem, lai uzlabotu konkurētspēju. Par tehnisko atbilstību. Šeit arī eh, darbs turpinās, un kā es solīju, šogad mēs varēsim eh, jau redzēt rezultātus. Par brīvprātīgiem pasākumiem, ko es minēju sarunas sākumā, eh, brīvprātīgie pasākumi no nozares. Nu, protams, ja nozara virzās uz priekšu tik lēni kā tagad, tad mēs rīkosimies tālāk, bet nu, jūs jau zināt, ka ar pašreizējo juridisko mehānismu mēs nevaram ātri virzīties uz priekšu, un pārkāpumu procedūrām ir vajadzīgs laiks, lai tās pabeigtu. Es atbalstu eh, arī saistošu bezemisijas automobīļu eh, mērķi Eiropai. par GRC. Mēs esam eh, strādājam kopā ar komisāru Navračiču pie šī jautājuma. Un es domāju, ka drīz vien varēšu jau ziņot, ka eh, situācija nu, varbūt vēl nav īsti atgriezusies normā, bet tuvu. Nu, šī ir uh, visa darba vājā vieta. Nu, es jums negribu tagad vēl eh, ieteikt kaut ko precīzu, precīzu datums, bet varbūt tuvākajā nedēļā, tuvākajās nedēļās varēšu. Un eh, par iniciatīvu saistību ar eh, franču vācu un e, zviedru e, uzņēmumiem. Par FDI mēs strādājam intensīvi kopā ar Cecīliju Malmstrēmu par to, lai ieviestu kontroles e, instrumentu. Nu, protams, mums nevajadzētu būt naiviem un aizstāvēt savu nozari, bet ir jābūt arī ļoti saprātīgiem un jāapdomā kādas varētu būt eh, sekas rīcībai. Dalību valstīm jau ir instrumenti, bet nu, ļoti bieži eh, dalību valstis eh, baidās šos instrumentus lietot. Tad tirdzniecības aizsardzības instrumentus pagaidām vēl lieto nepietiekami aktīvi un arī diskusija par eh, tirdzniecības aizsardzības instrumentiem notiek eh, ilgi. Dalība valstis arī apsveic dažus pasākumus, bet nu, tie ir tie, kuri ir pret Eiropas Savienības politikas mēķiem. Tātad mēs šeit neesam priecīgi. Tomēr mēs strādājam kopā ar komisāru Malmstrēmu un ceram, ka atradīsim šeit risinājumu. Un es domāju, ka tie varētu arī būt visi jautājumi. Paldies! Komisārs Kunze, paldies par piedalīšanos eh, šajā diskusijā, par uzstāšanos un atbildēm uz mūsu jautājumiem. Un es esmu pārliecināts, ka redzēsim varbūt arī progresu nākotnē. Un redzēsim, kā veicas eh, arī iekšējā tirgus attīstībā, mazo un vietai, vidēju uzņēmumu iesaistīšanā un uh, kosmosa nozarē. Mēs uh, esam atbildīgi no savas puses un jūs savukārt no komisijas puses. Paldies par piedalīšanos šajā komitejas sanāksmē pēcpusdienā. Es gribētu atgādināt, ka 9 no rīta būs komisārs Kaņete mūsu sanāksmē. Un tā tad eh, trīs komisāri cits pēc cita. Nu, tagad mēs zināsim pilnīgi visu par Eiropas komisijas politiku. Tas būs rīt no rīta deviņos, tagad eh, koordinātors sanāksme un paldies Bielkovskas kundzei par piedalīšanos.